So, kolēģis. Kolēģi. Man ir ļoti liels prieks jūs iepazīstināt ar eh, doktoru Muhamedu Al-Džefrī, kas ir Saudarābijas šura padomas prieksēdētāja vietnieks. Es sveicu šeit arī Arābijas pusselas eh, valstu delegācijas, tātad um, e, Eiropas parlamenta delegācijas attiecībām ar Arābas, Arābijas pusās valstīm. Un e, šī delegācija viesodas, viesojas Saūda-Arābijā šā gada februārī. Toreiz notika ļoti augsta līmeņa tikšanās, kurā tika runāts par ekonomisko situāciju, drošības situāciju, cilvēktiesību situāciju un saiknēm ar Eiropas Savienību. Uh, Mēs eh, visi, protams, zinām, kāda šobrīd ir situācija līča valstīs un tuvajos austrumos, un mēs visi, protams, zinām, ka Saudarābija ir viens no lielākajiem spēlētājiem un viens no būtiskākajiem stabilitātes faktoriem šajā reģionā. Un, eh, protams, mēs visi ar bažām sekojam līdz notikuma attīstībai. Mums ir līdzīgi izaicinājumi. Tā tad eh, šobrīd šķiet, ka problēmas burtiski gāžas pār Eiropas Savienību tieši no tuviem austrumiem, un eh, mūsu tirzniecības saites, kā arī ciešā ģeopolitiskā klātbūtne. Tas viss mums ir gan, gan rada tādu tuvības sajūtu, gan arī, eh, gan arī liek par to domāt. Jebkurā gadījumā dialogs ar Saūdarābiju Tam ir jānotiek, tam ir jābūt regulāram. Situācija Sīrijā uztrauc mūs visas. Un eh, šķiet, ka tā vietā, lai mēs vismaz sāktu pamanīt gaismu tuneļa galā, Sīrijā viss iet tikai uz galu. Arī problēmas Irākā sāk sāsināties, un eh, burtiski pirms šīs sēdes es runāju ar viņa ekscelenci. Es runāju par to, kā klājas eh, Rumānijas eh, kareiviem Irākā. Jemena ir vēl viena valsts, kurā no konflikta rakurs raugoties ir ārkārtīgi būtisks mezgls. Irānas nostāja šo jautājumu risināšanā terorismu draudi, kas ir būtiski visās mūsu valstīs, Un vispār runājot par eh, tādu nestabilitāti tuvajos austrumos un ziemeļ Āfrikā, tas, izt, tas uztrauc mūs visus, un kā jau es teicu, savu darābiju spēlē ārkārtīgi būtisku no, lomu notikumu stabilizēšanā. Ar eh, lielu interesi sekojam līdzi ļoti ambiciozajai vīzijai 30. gadam, un visticamākais, jūs, ekscelenci, jūs arī pieminēsiet savos ievadvārdos to, kā šo vīzi ir plānots īstenot dzīvē. Ar šiem ievadvārdiem dodu vārdu jums. Lūdzu, vārds jums. I, uh... Eh, Paldies. Es eh, runāšu arābu valodā. Priekšsēdētājs turpina. Jā, tā tad eh, sastais ir Arābu kanāls. Arābu valodas kanāls. Lūdzu. Rahman Rahim. أصحاب المعالي السيدات والسادة أعضاء لجنة Paldies, dāmas un kungi, godātie apvērt komitejas deputāti un eh, delegācijas ar mašrek eh, dalībnieki, dāmas un kungi, parlamenta deputāti. Visiem vēl jums mieru. Un sākumā gribētu jums pateikt, cik liels prieks man ir, ka šodien varu uh, pie jums ierasties. Tā jau ir otrā reize. Pēdējo reizi tikāmies 2015. gada septembrī. Uh, un esam pārliecināti, ka mēs un uh, konsultatīvā padoma esam pārliecināti, ka ir ļoti svarīgi regulāri uzturēt ar jums kontaktus. Un es gribētu jums arī nodot uh, jūsu kolēģu sveicienus no Saudārābijas. Saudārābija ir valsts, kurā lielu uzsvaru liek uz stabilitātu un mieru, un kas strādā roku rokā ar visām valstīm un starptautisko sabiedrību, lai panāktu mieru un labklājību. Un tieši tāpēc daudzas politiskās iniciatīvas ir uzsāktas ar šādu mērķi, un mērķis ir investēt mūsu finanšu līdzekļus, lai veicinātu labklājību visās eh, reģiona valstīs. Mēs esam ieguldījuši Eh, finansējumu, lai eh, veidotu infrastruktūras projektus, lai būvētu lidostas, slimnīcas, lai veicinātu nodarbinātību, tātad veicinātu darba vietu radīšanu, arī Saudarābijas jaunatnei. Mums ir 70% jauniešu mūsu valstī, un arī tāpēc mēs cenšamies eh, iedibināt jaunas infrastruktūras, lai ņemtu vērā šo uh, Uh, jauno uh, iedzīvotāju daļu. Mēs cīnāmies pret korupciju un uh, veidojam e-pārvaldības sistēmu. Un mēs arī sekojam starptautiskajā arēnā notiekošajam uh, un uh, veicinām arī ārvalstu investīcijas mūsu valstī, lai varētu veiksmīgi sadarboties uh, ar citām valstīm, citiem kontinentiem. Mēs uh, arī veicam investīcijas universitātēs un veicinām prasmju gūšanu jauniešu vidū. Uh, Mēs sadarbojamies ar universitātēm un eh, mums ir tūkstošiem Saudarābijas studentu arī Eiropas un citu valstu universitātēs. Un tā ir ļoti veiksmīga sadarbība mūsu valstu starpā. Dāps un kungi, Saudarābijai ir vairāk kā 300 gadu sena vēsture un uh, Mēs visi strādājam, lai uzlabotu arī mūsu dzīves apstākļus, un tagad uh, vidējais dzīves ilgums ir 70 gadu, un analfabētisms ir pilnībā iznīdēts mūsu valstī, visi ir izglītoti, un 60. gados uh, uh, sieviešu situācija bija tāda, ka viņas nevarēja iet skolā, un tagad uh, 55% eiro uh, sieviešu uh, ir uh, tātad studentu īpatsvars. Uh, Mēs eh, modernizējam arī konsultatīvo padomu, jeb šuru, un mums ir 150 um, eh, biedru šajā konsultatīvajā padomā, 35 no kurām ir sievietes. Un uh, Saudarābija arī uh, sadarbojas ar uh, citām civilizācijām mūsu uh, Mošai pārstāvi ir apmeklējuši Vatikānu un uh, mēs arī veidojam starpreliģiju dialogu, tiek veidot starpreliģiju universitāte, un tāpēc esam uh, ieguldījuši miljardiem dolāru, lai palīdzētu valstīm uh, kopumā 75 valstīm, lai veicinātu eh, starpreliģiju eh, dialogu. Un arī eh, mēs veicam investīcijas. Un mūsu valsts ir uh, arī liels ienākuma avots citu uh, valstu strādniekiem mūsu valstī, kuri sūta līdzekļus savām ģimenēm. Un uh, mēs esam arī viens no 20 lielākajiem donoriem, runājot par starptautisko palīdzību. Dargie kolēģi, dāmas uz kungi, tas, ko šobrīd piedzīvo tuvie austrumi, nav konfesija vai reliģiju konflikts. Uh, Tā ir cīņa pret, starp ļauno un labo. Un uh, ir tādi, kuri grib uzspiest savas vīzijas ar ieroču starpniecību. Mēs visi zinām, ka Irāna ir eh, pie, no pirmajām valstīm, kas uh, finansē terorismu. To arī uh, saka ASV ziņojums, kas nesen eh, nāca klajā, un Irāna ir arī viena no tām valstīm, kas uh, musina uz terorismu un kas sponsorē uh, šo kustību. Agrāk mēs uh, mierīgi sadzīvojām ar Irānu, bet kopš pie varas ir nākus jaunā valdība Irānā, kas uzskata, ka revolūcija ir jāeksportē, uh, Kopš šī brīža uh, ir sāsnājusies situācija, uh, notiek musināšana reģionā un uh, valdība Irānā lielos apjomos finansē ekstrēmistus un teroristus visā pasaulē. Irānā ir um, Alkaidas um, pārstāvi, kas ir ieslodzīti, bet uh, ne tiek viņi izraidīti uz citām valstīm, viņi netiek izdoti. Jūs zināt, ka mūsu valstī ir uh, notikuši simtiem uh, uh, teroristu uzbrukumu, bet Irānā nav bijuši uzbrukumi, un tas eh, liekas tiešām eh, dīvaini. Tas nozīmē, ka ir, eh, un tas arī ir pierādāms ar dokumentiem, ka ir finansējuma saiknes starp Irānu un teroristiem. Un es gribētu uzsvērt, ka Saudarābija arī ir cietusi no terorisma. Mums ir bijuši vairāki teroristu uzbrukumi, bet pateicoties mūsu izlūk eh, kapacitātei. Mums ir izdevies eh, um, novērst 267 uzbrukumus eh, mūsu valstī. Sadarbības starp drošības dienestiem ir augsti jāvērtē, jo mums ir izdevies šos uh, atentātus novērst, un tas eh, man eh, liek jūs aicināt, eh, gribētu jūs aicināt apvienot spēkus, cīnoties pret šo kopīgo ienaidnieku. Mēs visi sēžam vienā laivā. Dāmas un kungi, šeit uh, Mēs nerunājam vienkārši par musulmaņiem, mēs runājam par uh, slimajiem, kuri izmanto islāmu kā iegānstu, lai attaisnot savus uh, eh, barbariskos aktus. Mēs visi uh, zinām, kā, ar kādām grūtībām saskaras bēgļi no Sīrijas, arī jūsu valstīs ir šie cilvēki. Uh, Eh, tāpēc es jums eh, jautāju, vai jums ir eh, bijuši bēgļi no Jemenas, vai jums pie jūsu krastiem ierodas laivas ar Jemenas iedzīvotājiem, tā kā tas ir ar sīriešiem. Saudārābija veido um, koalīciju ar citām valstīm, lai eh, nevērstos eh, pret eh, civilajām ēkām un uh, slimnīcām. Mēs vēršamies tikai pret militārajām struktūrām. Un balstoties uz ANO drošības padomas rezolūciju 2216, mēs esam izveidojuši šo koalīciju, lai uh, atsauktos uz Jemenas uh, um, likumīgās valdības aicinājumu, lai uh, aizsargātu Jemenus. Dāmas un kungi, represijas un brutalitāte, kas vērojama Sīrijā, ko īsteno Sīrijas režīms, tas ir prātam neaptverami. Sīrijas režīms uh, izmanto uh, visvardarbīgākos un arī aizliegtus uh, ieročus. Uh, Un uh, mēs uh, redzam, ka uh, ir šausminoši uh, apstākļi, tā ir viena no smagākajām cilvēces krīzēm, um, miljoniem uh, uh bojā gājušo un bēgļu, un tas viss notiek uh, starptautiskajai sabiedrībai vienkārši noskatoties. Sauda Arābija uh, ir uh, uzņēmusi 2,5 miljonus bēgļu. Neviena uh, cita valsts pasaulē uh, nav izdarījusi to, ko ir izdarījusi Sauda Arābija attiecībā uz Sīrijas bēgļiem. Mēs viņus neuzskatām par bēgļiem, tie ir mūsu brāļi, viņi ir mūsu saimes daļa, uh, Um, mēs pret viņiem attiecamies tāpat kā pret saviem pilsoņiem, mēs viņus neieslogām geto, mēs viņiem ļaujam piedalīties mūsu sabiedrības dzīvē. 140 tūkstoši Sīrijas uh, uh, skolēnu un studentu mācās mūsu mācību iestādēs, viņiem ir tiesības arī saņemt Saudarābijas valdības atbalstu. Uh, un viņi netiek uzskatīti par bēgļiem. Ir arī viens miljons jemeniešu uh, mūsu uh, Saudarābijas teritorijā. Un uh, daudzi jemenieši bija nelegāli mūsu valstī, bet mēs tagad regularizējam šo situāciju. Dāmas un kungi, Eh, starptautiskajās tiesībās ir princips, ka nevajag iejaukties eh, citu valstu iekšējās lietās. Es gribētu jums uzsvērt, ka mūsu juridiskā sistēma un tiesību sistēma ir neatkarīga, un neviens no ārpuses eh, nevar iejaukties mūsu tiesu sistēmā. Tie ir eh, likumi un noteikumi, kādus ir eh, pieņēmusi tauta ar savu pārstāvu starpniecību, eh, gan likumdošanas, gan izpildvaras kontekstā, un neviens no ārpuses nevar iejaukties tiesu darbā. Dāmas un kungi, mēs balstāmies uz demokrātijas un starptautisko tiesību principiem, kas nosaka ka uh, nedrīkst iejaukties, un es gribētu runāt par uh, žasta, kas ir uh, amerikāņu uh, likums, lai cīnītos pret uh, terorisma sponsoriem, un mēs pret to iestājāmies, jo tur būs smagas sekas. Tas būtiski ietekmēs visas pasaules valstis, tas uh, liks uh, vērsties pret uh, zināmiem cilvēkiem, un tas radīs eh, šaubas un neusticību valstu starpā. Un noslēgumā, dāmas un kungi, mēs gribētu uh, uzsvērt, cik svarīgi ir saglabāt labas attiecības starp šuru un Eiropas parlamentu. Eiropas parlaments ir viens no drošākajiem uh, Saudarābijas karalists partneriem. Mēs uh, domājam arī par 2030. Eh, gadu. Mēs eh, runājām par eh, atvērtību attiecībā pret jūsu valstīm un veicin, par to, kā veicināt tirzniecības saites. Tās mums ir ļoti svarīgas. Un mēs Uh, uzsveram arī to, cik svarīgas ir privileģētās attiecības, kas mums jau ir gadu desmitiem. Mēs vēlētos arī jaunās eh, attīstības stratēģijas ietvaros attiecībā uz 2030. gadu. Tā ir mūsu stratēģija, Saudarābijas stratēģija. Um, un gribu uzsvērt, ka eh, tajā Eiropas Savienībai arī būs atvēlēta būtiska daļa. Šajā kontekstā mēs eh, gribētu jums paust vissirsnīdzīgākos pateicības vārdus un atzinības vārdus par jūsu atbalstu, un mēs uh, aicinām jums atbalstīt palestīniešu tautu, kura cieš šajā teritorijā dzīvojot, un ir jāpārtrauc apmetņu izveidošana no Izraels puses Palestīnas teritorijā. Palestīniešu tauta ir tāda, kurai ir atņemtas tiesības, un šeit jārunā par um, netaisnību, kas ir īstenota pret uh, palestīniešu tautu, jo viņiem ir tiesības dzīvot brīvi, neatkarīgi savā zemē, audzināt brīvi savus bērnus un uh, uh mums viņi ir jāatbalsta. Paldies, uh, lai miers ar jums. I would ask our colleague, Mrs. Uh, Alio Marie, who is also the... Vēlos lūgt savu kolēģi Marī, eh, kur arī priekšsēdētāja delegācijā ar Arābijas pussalu. Tagad izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētāja kungs, eh, es arī vēršos pie jūsu eh, delegācijas biedriem un sveicu jūs no Eiropas parlamenta puses un no manas vadītās delegācijas puses. Uh, Kā jau mēs eh, redzējām pusdienās, kuras vadīja Broka kungs, eh, mēs, eh, Saudārābija un Eiropa, saskaramies ar vienādiem izaicinājumiem. Tas ir karš Sīrijā, Jemenā, konflikts starp Izraēlu un Palestīnu, bet arī tagadējie un nākotnes izaicinājumi, kas ir terorisms, migrācija, uh, un visu šo migrācijas problēmu attīstība, kas izriet no pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma, jo īpaši tādās teritorijās kā Āfrika, kur ir aizvien mazāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saskaramies arī ar energoresursu um, aptrūkumu un uh, Eh, tāda ir nepieciešama, lai veicinātu izaugsmu pasaulē. Tā kā eh, Saudārābijā ir būtiska eh, loma, jo tā ir liela valsts un bagāta valsts ļoti delikātā pasaules reģionā, tā ir svarīgs partners Eiropai bet mēs varam būt labi partneri tikai tad, ja ir patiesa uzticība mūsu attiecībās, un tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai dialogs būtu aizvien dziļāks, lai tas būtu aizvien intensīvāks, eh, lai mēs biežāk tiktos mūsu institūciju starpā, un tāpēc es un mēs kopā esam ļoti priecīgi, ka jūs šodien esat ieradušies. Uh, pie mums, tāpat kā tas bija pagājuši gadu, un kā mūsu delegācija arī dosies drīzumā uz Riādu turpmākajās nedēļās. Ko es gribēju jums uh, pajautāt? Kā ļoti konkrēti jūsuprāt mēs varētu uh, labāk uh, iepazīt uh, um, parlamentāriešu domas un arī sabiedrības viedokli. Jā, mums ir būtiskas atšķirības, mums ir kultūrāls atšķirības, un tās ir jāapzinās. Arī likumdošanas sistēmas mums ir atšķirīgas. Un tomēr es domāju, ka mums uh, ir arī vienam no otra ko mācīties, un uh, mēs varam arī daudz kopā darīt, lai panāktu rezultātus. Uh, ir virkne eh, labās prakses piemēru, kas eh, var tikt attīstīt vienā vai otrā pusē. Saudarābija viena no pirmajām pusēm, kas vērsās pret radikalizāciju jauniešu vidū. Tie ir jaunieši, kurus eh, savērvē ekstrēmisti un jo īpaši daeši. Vai jūs man varētu šodien pateikt, kādas ir tās akcijas, kādi pasākumi ir veikti un kādi rezultāti ko esat darījuši arī attiecībā uz bēgļiem. Es domāju, ka mūsu komitejai a, interesētu uzklausīt arī par to, a, kāda ir jūsu projekta, lai palīdzētu Āfrikas valstīm attīstīties un palīdzēt viņu iedzīvotājiem, viņu jauniešiem, lai sniegtu viņiem tādas reālas perspektīvas. Es domāju, ka šeit ir daudz, ko varam darīt a, kopā un tādējādi būtu ieguvēji, un es ceru, uh, ka jums arī šī uh, sanāksme liksies tikpat uh, veiksmīga, un ka tā būs veiksmīga, tā ir ļoti svarīga politiska sanāksme. Paldies! Mr. Howitt. Howitt kungs, lūdzu. Paldies sākumā, jūs ekscelence. Paldies, kas esat ieradušies pie mums. Esmu sociāldemokrātu pārstāvis un esmu arī priekšsēdētājs darba grupai ar Āfrikas un Tuvā Austrum valstīm. Mm. Es strādāju arī pie ziņojuma saistībā ar ieroču embargo attiecībā uz jūsu valstīm un gribētu arī šeit sniegt pāris paskaidrojumus. Pirmkārt, šeit šajā parlamentā mēs tiešām augstu cienam un novērtējam attiecības ar Saudarābijas un Golfa valstu sad... līča valstu sadarbības padomu. Šī sadarbība balstās uz cieņu, vēlmi sadarboties, un vēlos pateikt, ka mēs eh, pilnībā nosodam jebkāda veida terorisma izpausmes. Tie jautājumi, par kuriem mūsu starpā ir jārunā, ir jābalstās uz izpratni par to, ka mēs vēlamies spēcīgu sadarbību. Un ka, protams, pastāv jautājumi, kur mūsu viedokļi atšķirsies. Otkārt, runāt par Irānas eh, ziņojumu. Šis parlaments nav pro-irānisks un pret Saudu Arābiju vai otrādi. Mēs esam par suverenitāti šajā reģionā, par drošību, attīstību jūsu reģionā. Mēs nevēlamies jums mācīt eh, to, kā jums vajadzētu dzīvot savā reģionā. reģionā protams, mēs arī eh, respektējam to. Taču mēs atzīstam, ka pastāv polarizācija, kas, kā jūs teicāt, balstās vairākus politiskiem aspektiem uz reliģiju, un tas eh, ļoti negatīvi ietekmē gan drošības intereses jūsu reģionā, gan ārpus tā. Un vēlos uzdot jums jautājumu, ko mēs kā Eiropas Savienība varam darīt, lai novērst šo eskalāciju starp jums un Teherānu, var apsaulīt jums un arī attiecībā uz Irānu, ka. Uh, Tādas ir mūsu intereses Eiropas Savienībā. Mums nav nekāda cita mērķa, kā vienkārši novērst šo polarizāciju, novērst uh, drošības apdraudējumus un tāds apdraudējums, kas apdraud suverenitāti, un mēs vēlamies nodrošināt mieru. Es vēlos, lai jūs to sapratu. Un noslēgumā runāt par Jemenu. Mēs un mana grupa nesam uh, apstrīdējuši Jemenas valdības uh, rīcību, taču ar vislielāko cieņu mēs esam apstrīdējuši, vai šīs koalīcijas uh, ietekme uz cilvēku sabiedrību ir uh, pieņemama. Ja mēs paraugamies uz skaitļiem kopš pagājušā gada mārta, kad vairāk kā tūkstoši cilvēku tikuši nogalināti, un arī pagājušajā nedēļā uh, notika uzbrukums bērēs, kas varētu tikt klasificēts kā kara noziegums. Un tiešām ir grūti saprast, kādēļ, kāds vispār ir iemesls, pamatojums uzbrukt eh, bērēm, kurās piedalās vairāk tūkstoši sērojošo. Un tas šādi aspekti liek mums uh, domāt par ieroču embargo. Nevis tāpēc, ka mēs esam pret jūsu valsti, pret gan pret šādām rīcībām. To es vēlējos skaidri pateikt šodien šajā sanāksmē. Paldies, paldies, Hovid kungs. Vēlos, eh, lai jūs tagad esat pacietīgi un uzklausat mūsu ekscelences teikto, un tad mēs turpināsim runātāju sārakstu. Lūdzu, ekscelences. Thank you, Mr. Hart, and uh, I do appreciate. Paldies, Hovid kungs, es tiešām augstu novērtēju jūsu jautājumus un es domāju, ka tie ir patiesi uzdoti. Sākšu ar pēdējo jautājumu, jo tas ir ļoti aktuāls problēma jautājums. Šis jautājums ir Jēmenu. Sākumā vēlos teikt, ka mūsu valsts ir paudusi savu nožēlu par to, kas notika. Darījusi to uzreiz pāris mirkļus pēc tam, kad notika šis pasākums un kad tika, un tika uzsākt arī izmeklēšanas procedūra ar Amerikas Savienotām valstīm par to, kas īsti notika. Saskaņā ar to, ko es dzirdēju, un šeit es jums piekrītu, saskaņā ar to informāciju, ko esmu saņēmis, nav nekādu konkrētu pierādījumu par to, ka šo uzbrukumu veids koalīcija, taču viņi to nenoliedz. Un tā tad notiek izmeklēšana. Tas ir oficiālā situācijas apraksts. Runāt par karu Jemenā un uh, upuriem. Protams, ka tas ir ļoti smags jautājums, nesam par priecīgi, taču vēlos piedāvāt jums pārdomāt to, ka ne jau visi šie upuri radās koalīcijas rīcības rezultātā. Patiesībā vesela valsts ir kā gūsteknis ar ieročiem savās rokās, ar milzīgu varu. Viņa rokās ir balstiskie ieroči, tanki, uh, tie atrodas bezatbildīgu cilvēku rokās. Tas attiecas gan uz uh, dažādu ciemu vadītājiem, gan uz gāsto prezidentu un viņa sārdzi. Jemenas valsts nogāza savu prezidentu. Un mēs centāmies atrisināt šo problēmu. Centām, viņi centās uh, iecelt uh, vēlētu valdību, taču tas neizdevās, un valsts tagad atrodas tādā kā gūsteņa stāvoklī, un mēs nevaram būt uh, vainoti par visiem šiem upuriem. Tad, kad komitejas pārstāvi ieradās Jemenē, mēs bijām ļoti laipni un atzinām, ka ir bijuši upuri, taču mums ir jācenšas uh, tiešām paskatīties konkrēti, kā mēs esam rīkojušies un to daram. Mēs izmantojam ļoti augstu attīstīts ieročus, ļoti augsts precizitātes ieročus, kuru mērķis ir tikai vienīgi militārās instalācijas. Mēs izmantojam informāciju un atbalstu no lielām pasaules valstīm, starptautiskās sabiedrības. Es domāju, ka jūs zinat šīs valstis. Mm. Tad mēs nedarām to vienkārši tā paši uz dullo. Nē, mēs izmantojam šo starptautisko efe, ekspertīzi. Un pat tie mērķi, kas, eh, par kuriem nebija pārliecība, mēs centāmies eh, garantēt to, ka šeit nav civilie iedzīvotāji, jo bieži ir tā, ka eh, militārās struktūras tiek uzceltas plakus civilajām. Un parastais likums ir tāds, ka nedrīkst uzbrukt, ja pastāv iespēja ievainot civilo sabiedrību. Un tie ir fakti, kas ir visiem zinām, tos es neizdomāju, nu, vienkārši tā no zila gaisa. Un kas notika Sīrijā? Tik, notika bombardācijas, tika nogalināti simtiem tūkstošiem cilvēku katru dienu tiek noslapkavoti cilvēki Sīrijā, un tas notiek šajā starptautiskajā arēnā. Mēs esam aizsargājuši paši mūsu sevis, mēs nesam devušies uz Jemenu tādēļ, ka gribam agresīvi pārņemt kādu valsti. Nē, mūsu nācijā, nācijā tiek uzbrukts, un uzbrukts, un tas ir mūsu pienākums aizstāvēt. Es, es esmu pārliecināts, ka arī, ja kāda no jūsu Eiropas valstīm tiks apdraudēta no artilērijas vai kaut ko citu, no kā citu, tad uh, jūs aizstāvēsieties. Mēs esam trīs reizes piedzīvojuši šādus uzbrukumus 13. gadā, 14. gadā, un mēs esam atturējušies, lai iesaistītos militārā konfliktā, jo mēs zinām, kādas ir eh, šāda konflikta sekas, mēs zinām, ko nozīmē karš. Uh, šeit notiekošās lietas notiek tikai pāris uh, kilometrus no mūsu robežām. Mēs neesam priecīgi, ka esam iesaistīti šajā karā. Mēs pat līdz pēdējiem mirklim vēl joprojām cenšamies panākt mierpilnu risinājumu. Un pagājušo reizi bija aicinājums Jemenas eh, vadītājiem nodot ieroči starptautiskai uzraucībai Vismaz mēs esam pārliecināti par to, ka tad mēs, mums neuzbruks. Mēs viņiem teicām, lieciet mūs mierā, atrisiniet savas problēmas, bet tikmēr mēs uh, atzīstam, ka ir problēma, ka ir sekas, taču, ja jūs atrastos šajā pašā laivā un būtu atbildīgi par savas valsts drošību, es nedomāju, ka jūs vienkārši nogaidīsiet, kamēr viņi jums uzbruks un iznīcinās jūsu valsti. Uh, Tāda situācija šobrīd ir pie mums. Diemžēl vienīgā lieta, ko es jums varu pateikt, ir tikai tas, ka daram visu iespējamo, lai novērstu cilvēku upurus, taču vis, par visiem šiem upuriem jūs nevarat vainot tikai vienīgi savu darābī. Tad eh, runājot par jūsu otro jautājumu. Ko Eiropas Savienība var darīt attiecībā uz savu darābiju un Irānu? Manuprāt, vienīgā lieta, par ko es domāju personiski, kā parlamenta pārstāvs. Ja jūs varat ietekmēt Irānu, ne jau draudot, bet saprātīgi pamatojot, novērst to, ka Irāna neatbilst teroristiskas organizācijas. Hizbollah oficiāli paziņoja, ka savus finanšu līdzekļus saņem no Irānas, un jūs esat paziņojuši, ka Hezbalas militārais atzars Eiropā ir teroristiska organizācija. Tātad patiesībā šeit tiek atbalstīta teroristiska organizācija. Manuprāt, jūs spējat uh, spēlēt lomu, lai pārtrauktu Irānas uh, šo darbību? Kāpēc Irāna ir Irākā un Sīrijā? Kāpēc viņi iesaistās Libānā prezidenta vēlēšanās? Irānai ir armija arī Saudārābijai. Es domāju, ka jūs ļoti labi zinat šīs lietas. Mēs nekad nesam iejaukušies ar ieročiem vai kādu organizāciju citas valsts lietās. Mūsu ārlietu ministrs ir teicis, jā, uzņemsim Irānu, apsveiksim, eh, jo, ja mēs eh, atrisināsim mūsu problēmas ar Irānu, tad ļoti daudz labas lietas var notikt tuvākajos, eh, tuvējos austrumos. Un arī varam tad īstenot investīcijas, un godīgi sakot, šobrīd mums nav daudz naudas. Atvainojiet, tika teikts, ka mēs esam bagāta valsts. Nē, Mēs neesam bagāta valsts. Šo mēnesi, eh, augusta beigās, mūsu parāds ir 200 miljoni, miljardi riādas. Tātad jūs redzat, ka šobrīd mēs eh, tagad gūstam līdzekļus no mūsu rezervēm, un paldies Dievam, ka mums ir dažādas rezerves, jo mums šobrīd notiek daudzi projekti, eh, ir paredzēts investīcijas, kas ir paredzēts attīstībai mūsu valstī, nevis kādas citas valsts iznīcināšanai. Mums ir projekti, kas ceļ slimnīcas, kas eh, ceļ dzelzceļus, un ne tikai mūsu valstī, bet arī Eiropā un citur. Mēs tiešām esam patiesi ieinteresēti šīs problēmas atrašanāšanā, un šeit mēs esam, lai jūs saprastu, ka situācija tuvojas austrumos neietekmē tikai situāciju tuvojas austrumos. Mūsu karalis uh, Abdulla pirms nu, savas nāves, kādu sešas mēnešus pirms nāves, teica, terorisms jūs sasniegs, jo tas nav saistīts ar reliģiju, musulmanismu, uh, kristie, kristietību. Nē, tie ir vienkārši ļauni cilvēki, ja vien jūs nerīkosieties. Ja jūs redzat, kāds atbalsta terorismu un jums ir pierādījumi par to, jums ir jārīkojas, visai pasaulē kopīgi jārīkojas. Mēs negribam, lai jūs atbalstat mūs vai esat pret mums vai pret Irānu. Nē, vienkārši dodiet savu ieguldījumu, lai pasauli varētu dzīvot mierā, lai citas valsts neiejauc citu valstu lietās. Paldies! Nākamais ir Kozokungs. Lūdzu, uzdodiet jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es, um, eh, protams, eh, nevēlos atkārtot to, ko jūs teicāt par labajiem un ļaunajiem spēkiem starptautiskās attiecībās, bet um, ir jau arī citi noteikumi, kas eh, regulē starptautiskās attiecības, un tā ir apvienoto nāciju drošības harta. Es ceru, ka arī jūs eh, esat par mieru, bet, eh, bet es uzskatu, ka ar Irānu panāktā vienošanās kodola atbruņošanās jomā ir ļoti pozitīvi vērtējama par Saudarābijas um, rīcību Jemenas gadījumā. Vēlētos jums atgādināt, ka ļoti daudz cilvēku ir uh, iestājušies pret to, lai mēs dalītu cilvēkus draugos un ienaidniekos. Un um, mans kolēģis jau pieminēja jūras blokādi. Um, to, ka tiek izmantoti uh, eh, tādi ieroči kā baltais fosfors un ko ir aizliegusi starptautiskā sabiedrība. Bet um, ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu mieru. Ehm, ko jūs konkrēti darīsiet Sīrijā un Jemenā, vai jūs ehm, tiešām izmeklēsiet slepkavības, ko ir nosodījusi starptautiskā sabiedrība? Jūs vēlaties atbildēt? Labi. Labi. Kozu, يعني أنا... Paldies. رأيك هذا رأيك الشخصي Wow. Jā, Kozokungs. Es uh, pilnībā to respektēju, bet es jums nepiekrītu. Tāpat kā jūs skaidri eh, pateicāt, ka jūs uh, nepiekrītat manam viedoklim, bet es uh, izēju no savas situācijas un es pieņemu, ka mans viedoklis ir uh, patiesa. Es neierados šeit, lai jums melotu. Es saku uh, to, ko mēs darām, par to stāstu, un es gribu ar jums uh, sadarboties. Uh, mēs uh, tātad vēlamies iet vienā virzienā, lai palīdzētu mūsu valstīm, mūsu tautām, lai aizsargātu mūs no draudiem, kas apdraud mūs visus. Un tāpēc varbūt nav vērtīgi uh, um, pieturēties pie atšķirīgiem viedokļiem, kaut gan es respektēju, ka jūs man uh, nepiekrītat. Kas attiecas uz Bahreinu? Uh, Persijas līča sadarbības padomas valstis ir saistītas ar kopīgās aizsardzības līgumu, un es uh, gribētu jūs lūgt pārbaudīt to, ko jūs tikko teicāt. Sauda Arābija nejaucas uh, uh citu valstu iekšējās lietās. Ja tā kaut ko dara, tad uh, lai aizsargātu uh, civilās struktūras, jo valdība nespēja to darīt. Saudarābija nekādā ziņā nebija iesaistīta uh, kaut kādās uh, manifestācijās vai citās lietās. Tātad uh, Saudārābija neiesaistās citās lietās. Kas attiec uz šīm bērēm, par ko jūs runājāt, kur bija bombardēšana, es jau teicu, ka mēs tiešām ļoti nožēlājam to, kas notika. Mēs jau paudām savu nožēlu, un es arī paskaidroju, kā mēs darbojamies un kā mēs sadarbojamies. Mums nav nekas slēpjams. Jūs prasījāt, ko Saudarābija uh, dara, lai panāktu mieru. Mēs esam jūsu pusē. Dariet to, ko jūs uh, varat, un mēs jūs atbalstīsiet. Um, atbalstīsim, mēs uh, atbalstīsim jūs, ja jūs darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos un pat attiecībā uz Sīriju. ANO un Ženēvas uh, sarunas, uh, kad ANO apkopoja visas uh, Sīrijas opozīcijas frakcijas, tad Saudarā bija, bija ANO pusē. Bet mūs apvainot bez pierādījumiem, to es nevaru Uh, pieņemt, bet es respektēju uh, jūsu viedokli un gribēju tikai pateikt, ka Saudarābija ir jūsu un Eiropas parlamenta pusā, jo mēs esam valsts, kas uh, augstu vērtē mieru. Mums ir Mēs arī atbalstījām progresu, kas tika panākts no kodola jautājumos Irānā bet mēs no savas puses eh, necenšamies eh, eh, radīt kodolieročus, kas arī pierāda mūsu miermīlīgos nolūkus. Mums ir nauda, mums ir šīs iespējas, bet tas nav mūsu nolūks, un tas pierāda, ka Sauda Arābija ir miermīlīga valsts, un tas pierāda arī mūsu nolūkus. Paldies! Vondeli. Kolēģi, Tātad, kas ir pieteikušies runāt? Es tagad speciāli vēlētos pajautāt, lai saprastu. Tātad Lunačeks kundze, kas taldo kungs un Vargesio kungs, e, Kankungam arī ir vēlme uzdot jautājumu, kurš man pieteicās tā kā pirms, un pēc tam Lunačeks kundze, kas taldo kungs un Vargesio kungs. Tātad Kāna kungs pirmais lūdzu. Kāna kungs. Thank you, chair. Paldies! man bija jābalso budžeta komitejā, tāpēc man jāsdodas uz budžeta komiteju. Paldies, kolēģi, ka ļaujat man uh, uzdot jautājumu pirmajam. Sveicu šeit gan ekscelents, gan arī vēstnieku, un es vēlētos no sirds jūs sveikt mm, par panākto šogad. Saudarābija, protams, ir ļoti nozīmīgs reģionālais spēlētājs un ir. Uh, ļoti patīkami klausīties par to, ko jūs teicāt, ko Saudarābija ir panākusi veselā virknē dzīves jomu. Es tomēr vēlētos jums uzdot nepatīkams jautājums, ja tā varētu teikt, jo atklāts dialogs jau ir ārkārtīgi noti, nozīmīgs. Hovid kungs jau pieminēja Jemenu, bet eh, kāda veida militāru klātbūtni jūs eh, tur veidojiet un īstenojiet, lai samazinātu civiliedzīvotāju upurs un kādu palīdzību jūs sniedziet Jemenai. Otrs, ko vēlētos uzzināt, un šeit atkal atcaucos uz jūsu teikto par bēgļu situāciju, kā jūs zināt, bēgļi no tuviem austrumiem lielā mērā dodas uz Eiropu. Šķiet, ka mēs nemaz to nezinājām, jo bieži vien mēs dzirdam šeit, ka e, to austrumu valstis un tieši tādas kā Saudaja Arābija, Arābija nedara pietiekam daudz. Un visbeidzot, Jūs pieminējāt, ka eksistē varbūt eh, zinām viedokļu atšķirības te Irāna un Saudarābija, tomēr parlamentāriešu vairumam šķiet, ka šīs politiskās atšķirības ir vairāk saistītas ar um, tādu reliģisku uh, nokopojumu dabu. Ko jūs uh, Dariet, lai attiecības starp Irānu un Saudarābiju uzlabotos. Un visbeidzot, jūs pieminējāt terorismu, bet eh, bieži dzirdams, ka tie ir eh, dahāvisti un arī citi, kuri ir daeši pārstāv, kuri ir daeši rokās, un eh, Ko jūs par to visu domājat? Un visbeidzot, ko mēs varētu darīt, lai stiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienību un Saudarābiju? Jo Saudarābija, protams, ir ļoti nozīmīgs spēlētājs. Paldies! Eh, paldies! Eh, es eh, sākšu atbildot uz jūsu pēdējo uzdoto jautājumu, ja jūs man ļausiet. Vispirms eh, es vēlētos sākt ar sekojošo. Tātad eh, Daesh radās Irākā, darbojas jau trīs gadus pēc tam, kad viņi sacēlās pret Amerikas eh, Savienoto Valstu spēkiem. Un, protams, mums ir kopīga reliģija. Reliģija jau nav mainījusies, un reliģija nav mainījusies jau simtiem gadu. Es gribēju pateikt vienu lietu. Jūs eh, varat eh, ierasties pie mums un uzdot eh, jebkuram pilsonim jautājumu, kas ir vahābisma definīcija, un viņš pat nevarēs jums atbildēt, un tad viņi jautās, kas tad tas tāds ir. Tātad mums nav tādu reliģisko vērtību, kas sauktos vahābisms. Tas mums vienkārši ir reliģija, kuru esam pieņēmuši mums, sev, kas ir islāms, eh, kas ir 1437 eh, eh, gadu vecs un ar Muhamedu, ar mūsu sludinātāju mēs to aizsākām un viņš ir arī visu sludinātāju brālis, kas bija pirms uh, viņa, un uh, mēs lūdzamies par uh, visiem um, ehm, sludinātājiem, par um, Jēzu, par Ābramu. Tas viss ir uh, Eh, šodien arī eh, lasīju Korānu, un es gribēju pateikt jums par eh, vienu vārsmu, kur tiek konkrēti runāts par to, ka, ja kāds cilvēks nogalina citu cilvēku, tad tas ir tā, it kā viņš būtu nogalinājis visus cilvēkus, visu cilvēci, un viņš um, Tātad tas, kurš aizsargā dzīvību un aizsargā citu cilvēkus, viņš palīdz visai pasaulē, visai cilvēcei. Un tā ir tās vārsmas būtība. Kā jūs zināt, tad uh, Korāns uh, runā par dažādiem vēstures posmiem, un uh, dažviet tiek teikts, ka islāms mūsina uz vardarbību, uh, bet uh, tas viss uh, ir tikai uh, nepamatoti uh, apvainojumi. Lasiet uh, šo tekstu. Tas, ko es teicu, tā ir patiesība. Tātad, ja kāds uh, izraisa kāda cita nāvi, uh, tas nozīmē, ka viņš it kā ir nogalinājis visu cilvēku. Un eh, tāds ir islāms. Mums nav nekā cita, mums nav nekāds vahābisms, eh, tie ir vienkārši nepamatoti apvainojumi. Tagad par eh, konfesionālismu, par sektārismu. Dr. Žihāds Nisī, kurš ir speciālists, uh, kurš ir pēdējātrs un viņš ir šīts. Un jūs zināt, ka mums ir vairāk kā simts tūkstošu studentu, kuru vidū ir ļoti daudz šītu. Tā tad nav nekādas diskriminācijas, nekāda nošķiršana netiek īstenot starp mūsu pilsoņiem. Viņi visi ir uh, līdztiesīgi uh, E, tiesiskas valsts priekšā. Mums ir konsultatīvajā padomē arī vīrieši, sievietes, šīti, sunīti. Visas konfesijas ir pārstāvētas. E, es biju e, SVF un Pasaules bankā nesen, un mans kolēģis, kurš vadīja šo sanāksmi, tas bija izpildu direktors uh, no kādas lielas bankas Sauda Arābijā. Viņš ir saudietis un šīts. Tātad redziet, dāmas un kungi, kā mūs nepamatoti apvaino. Bet ir jāstrādā, lai rastu patiesību. Uh, Un nevajag vienkārši lasīt citu ziņojumus. Ierodieties pie mums, apskatieties, kāda ir situācija, tāda arī ir patiesība. Nevienmēr tas, ko saka plašasiņas liedzekļi, ir patiesība. Mēs neesam valsts, kas ir uh, radušies, radusies uh, no nekur, nekurienes. Mēs dzīvojām tuksnesī, tā, tās bija ganu uh, saimes, kas. Uh, Uh, attīstījās un veidojās, un šobrīd uh, taču nevar būt tā, ka um, mums tiek pārmesta šī diskriminācija pret minoritātēm pie mums. Paldies! Lunačeks kundze, paldies! Priekšsēdētāja kungs, uh, jūs augstība! Es pārstāvu zaļo politisko grupu šajā parlamentā, un, protams, kā parlamentāriete, es iestājos par parlamentārām vērtībām. Uh, Šodien jūs esat mūsu viesis. Protams, eh, mēs saprotam, ka mums var būt viedokļa atšķirība, bet um, mēs jau paliksim katrs pie savu viedokļu un tomēr varam atklāt runāt par mūsu viedokļu atšķirībām. Es vienmēr esmu iestājusies par cilvēktiesību ievērošanu. Es uh, esmu bijusi priekšsēdētāja vietniece Eiropas parlamentā tieši atbildīga par Saharoba balvu. Un vēlētos uh, jums uzdot eh, jautājumu. Kā jau teicu, es eh, jau ilgus gadus esmu atbildījusi gan par vārda brīvību, gan par pilsoniskajām brīvībām. Pagājušajā gadā Reiks Batavī ir jauns vīrietis no jūsu eh, valsts, kurš ir dārgi maksājis par vārda brīvību un pārstāvēt citu viedokli. Piemēram, jūs to tikko teicāt, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgas, visas ticības ir vienlīdz vērts, un pat tādi cilvēki, kuri netic nevienam dievam, arī ir vienlīdz vērti. Un es vēlētos jums uzdot jautājumu, kad jūs pagājušā gada Saharova balvas saņēmēju izlaidīsiet no cietuma? Tas ir pirmais jautājums, otrs par sieviešu tiesībām. Uh, E, ļoti augstu novērē, novērtēja, ka Saūdarābijā pašvaldību vēlēšanās beidzot var piedalīties arī sievietes, balsot, balsot. Bet kad e, sievietēm būs e, pilnīgi vienādas tiesības ar vīriešiem, kad viņas varēs strādāt algotu darbu, vadīt mašīnu, dienas pašas ceļot, Kad jūs vienlīgosiet visas profesijas, lai tās būtu pieejamas arī sievietēm? Un visbeidzot, visbeidzot par reģionālo politiku un par ģeopolitisko aspektu. Un jūs jau pieminējāt savos ievadvārdos un piekrīt jūsu teiktajam, Piemēram, ir tādas Eiropas Savienības dalību valstis, kuras piedalījušās pirms desmit gadiem Irākas karā, drusku vairāk nekā pirms desmit gadiem, piedalījās kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm Irākas karā. Jūs tātad lejat kritiku pār šīm dalību valstīm, es jums varētu piekrist, bet tas nenozīmē, ka es un mēs jums piekrītam, ka E, radikalizācijas iemesli Jemenā ir saistīti ar to. Jūsu militārā uh, koalīcija, un to saka arī Human Rights Watch, jūsu koalīcija ārkārtīgi bieži pārkāp starptautiskos cilvēktiesību likums, un uh, šobrīd jūsu valdība tiek apvainot daudz cilvēdzīvotāju nogalināšanā. Uh, Pavisam nesen mēs e, dzirdējām un redzējām, kas notika e, tātad bēru ceremonijā. Jūs apgalvojat, ka jūs izmeklēsiet šo terorismu aktu un tā tālāk. Bet vai jūs būtu ar mieru akceptēt domu, ka e, izmeklēt šo lietu ierodas neatkarīgu ekspertu komanda no citām valstīm? Uh, Tātad eh, apvainojumi jūsu koalīcijai ir pietiekami smagi, vai jūs esat gatavs Saūdarābijā uzņemt neatkarīgu izmeklēšanas komiteju? Un tagad par Irānu. Es piekrītu jau kolēģi šeit iepriekš teiktajam, un arī jūs to pieminējāt. Jūs vēlaties izveidot uh, miermīlīgas un labas attiecības ar Irānu. Jūs vēlaties labākas attiecības, jāsaprot, jo jūs jau esat kaimiņi. Tad man ir konkrēts jautājums, ko jūs konkrēti dariet konkrēti, un varbūt mēs jums šai, varam šajā ceļā palīdzēt. Ko jūs konkrēti dariet, lai šķīdinātu šo ārkārtīgi lielo naida un augstuma mūri, kas ir starp jūsu valstīm. Un visbeidzot, pavisam nesen lasīju, ka Amerikas Savienoto Valstu kongress ir eh, runājis par prezidenta Obamas veto par likumu, ka um, pirma, 2001. gada upuri, uh, up, kuri, kuri būs saistīti kaut kādā veidā ar jūsu valsts, tad varēs eh, pieprasīt, um, pieprasīt kaut kādu labumu no ASV. Tātad lūdzu, ir vēl divi, kur vēlas uzdot, saka priekšsēdētājs. Es ļaušu viņiem uzdot jautājumu, un tad jūs varat atbildēt. Excelencija. Uh, uh, appreciate it. And they are very important questions. Jūs uzdevāt ārkārtīgi svarīgus jautājumus, atbildēšu uz tiem pietiekami īsi. Vispirms, par, es tātad sākšu uz jūsu pēdējo uzdoto jautājumu. You, uh, uh course, you know Arabia... Protams, um, Amerikas tātad. Um, Saudarābija ir izskatīta visa līmeņa tiesās Amerikas Savienotajās valstīs, Tas ir CIP, FIB, aizsardzības ministrija. Mūsu valsts ir vētīta ļoti daudzos līmeņos un ir pierādīts, ka manai valstī nav nekādas saiknes ar 2001. gada septembra eh, terorismu aktiem. Un eh, šobrīd šis reģionālais plāns bija tāds, ka Obama Bin Lādens eh, pēdējā brīdī pieņēma lēmumu, ka viņš ļoti labi saprata, ka, um, ja viņām izdosies sagraud attiecības starp Saūdarābiju un Amerikas Savienotajām valstīm, tad būs arī izjaukta šī labvēlīga attieksme starp musulmaņiem un ASV. Un eh, šobrīd, tātad eh, es šeit neko neizgudroju, tie ir fakti, ko ir pierādījusi amerikāņu tiesas, es to jums atbildu uz jūsu jautājumu, un kolēģi to noteikti jau zina. Amerikas Savienotās valsts ir pieņēmušas likumu, neskatoties uz to, ka eh, veto, ko uzlika gan ārlietu ministrija, gan aizsardzības ministrija, gan Amerikas Savienoto valstu uh, prezidents un arī valdība iebilda pret šo likumu. Šis likums eh, skaidri parāda, ka mūsu attiecības eh, pasliktināsies, bet eh, tomēr tas ir starptautisko likumu pārkāpums un arī nācija mierīgas līdzās pastāvēšanas pārkāpums, jo Ja tiek pārkāpta nācijas suverenitāte, tad ir atvērts ceļš visa veida tiesiskuma pārkāpumiem, un eh, tad jau ik viens var pasludināt savu karu. Un eh, es tiešām ceru, ka kongress pēc eh, vēlēšanām jo tas ir. Šogad mēs varam uzskatīt par izšķirošu Amerikas politikām. Un iespējams, ka pēc tam jaunievēlētais kongress eh, paskatīsies uz šo likumu vēl. Tagad par eh, to, kas attiecas uz Irānu. Gribēju pāris vārdos pateikt, ka attiecībā uz labām attiecībām ar Irānu, kādiem līdzekļiem tad to varētu panākt. Uh, Irānai ir jāpārstāj atbalstīt vardarbību un jābeidz ekspansionismu politika reģionā. Irānai ir uh, jābeidz šīs darbības. Mēs nevaram eh, dzīvot mierā ar valsti, kura cenšas eh, monopolizēt eh, varu reģionā, un viņi tagad jau uh, uh, ir uzlikuši savu roku četrām valstīm reģionā, vai mēs pieļausim, ka viņi arī uh, pastiepi vēl roku pēc piektās valsts? Nē, mēs uh, to nepieļausim. Mēs vēlamies dzīvot mierā, bet ne tādā mierā, kurā mēs esam upuri un mums par visu jāmaksā. Nē, mēs uh, jums. Uh, Eh, sakām, ka cenšamies eh, pārliecināt Irānu, lai tā neiejaucas eh, citu valstu iekšējās lietās. Mēs vēlamies vedot labas attiecības ar visām valstīm. Mēs neiejaucamies Irānas lietās un Haidrāra Habadī. Tātad Um, Saudarābija neiejaucas Irākas iekšējās lietās, un mēs esam uh, koalīcijā ar starptautiskām, uh, starptautiskā koalīcijā ar citām valstīm, un uh, tas ir Irākas premjers, kurš par to runā. Kas attiec uz šo bērnu ceremoniju, to jau teicu. Uh, Mums uh, tiešām ir ļoti žēl, uh, ka tas notika, kas tur notika, un uh, būs arī neatkarīga izmeklēšanas komiteja sadarbībā ar ASV, un es ceru, ka jūs uzticēsieties šai komitejai, komisijai tādai uh, Eh, tāpat kā visām citām, kas strādā kopā ar ASV, lai patiešām tiktu izmeklēti um, apstākļi. Un ja ir pieļautas eh, kļūdas, tad mēs veiksim uh, nepieciešamos pasākums. Mums nekas nav ko slēpt. Kas attiecas uz uh, Raifa kunga jautājumu un sieviešu tiesībām, es gribētu teikt uh, sekojošo Mēs ticam uh, varas dalījumam - izpildvara, likumdošanas vara un tiesu vara. Badalī uh, kunga jautājums ir uh, juridisks. Mēs nevaram uh, iejaukties uh, juridiskos jautājumos. Tas ir tiesu ziņā. Konsultatīvajai padomei nav šeit nekāda loma spēlējama, bet es gribēju pateikt, ka visi juridiskie jautājumi, uh, tas ir neitrāli, mēs tur nevaram iejaukties, mēs nedrīkstam noteikt, kā tiesai spriest, un tas, ko Badavī kungs uh, izdarīja, viņš uh, īstenoja musināšanu mūsu valstī, kas varēja izvērsties vēl plašāk. Un ja tiesas ir pieņēmušas lēmumu par viņu, tad eh, viņam vienkārši ir jāmaksā šī cena, tāpat kā visiem citiem pilsoņiem, eh, kas būtu pastrādājuši šādus eh, pārkāpumus. Es domāju, ka viņš apzināti ap, pārkāpa likumu, viņš zināja, ko viņš dara. Uh, Un, eh, ja viņš ir notiesāts, tad eh, eh, visiem ir jārespektē šis spriedums. Gan likumdevēja varai, gan izpildvarai ir jārespektē tiesu varas spriedumu. Jūs taču man piekritīsiet, ka tiesu sistēmai ir jābūt neatkarīgai, tāpat kā tas ir pie jums. Mēs taču nekad nenākam pie jums un uh, nesakām, uh, skatieties, uh, šis, tas, ko jūs darāt, ir pretrunā tam vai šim noteikumam vai likumam. Uh, visi lēmumi, ko tiesneši pieņem, ir jārespektē. Kad mēs runājam par cilvēktiesībām, tās mēs cenšamies ievērot saskaņā ar mūsu iekšējiem likumiem, mūsu valstī. Mums ir pašiem savs likumu kopums, un uh, mēs cenšamies arī ievērot uh, Startautiskās cilvēktiesību konvencijas 19. pāntu, kas nosaka, ka cilvēka tiesības uh, ir jārespektē atbilstoši valsts vērtībām. Un nevar būt tā, ka uh, šo uh, tiesību ievērošana ir pretrunā attiecīgās valsts vērtībām un likumiem. Es taču nevaru braukt šeit uz Briseli, uh, rīkoties nesodām un teikt, nē, nē, tā ir man personīgā brīvība. Uh, un es eh, ceru, ka jūs novērtēsiet šo manu skaidrojumu. Tagad, kas attiec uz sievietēm, es domāju, ka mēs esam diezgan daudz jau sasnieguši, eh, Saudarābija attīstās, un ja jūs atļausiet, eh, mana kolēģe doktora Enhāda varētu izteikties un runāt sieviešu vārdā. We have two more colleagues. Mr. Paldies, mums vēl ir kas taudo kunga un pakečiju kunga, kas vēlas izteikties. Tāpat arī vēl vien kolēģi, bet jā. Mēs jau kavējamies pa 20 minūtēm. Tagad vārds kas taudo un tad Morgiču kungam. Grazie, prezidente, ringrazio anche su eccellente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jūs ekscelents par vizīti pie mums šajās svarīgajās diskusijās ar jūsu valsti par šo būtisko lomu, kuru jūsu valsts spēlē tuvajos austrumos. Šis nav nekas jauns, tas ir zināms fakts un ir ļoti svarīgi, lai šodienas diskusijas notiktu savstarpējos ciegas un atvērtības apstākļos. Diemžēl es nevaru piekrist daudzām lietām, kuras šodien dzirdēju. Taču gribēju jums uzdot jautājumu par ļoti daudzajiem tēmām, kas tika pieminēts, kuras pieminējas arī iepriekšējā runātāja, piemēram, saistībā ar mūsu Saharau balvas uzvarētāju Raifu Badāvī, kā arī citiem tēmām, kas ir saistīti ar jasta likumu, šo likumu pret tiem, kas veicina terorismu, atbalsta to. Un tad vēl mums ir kopīgs ienaidnieks terorismus. Lai pret to cīnītos, mums ir nepieciešama efektīva rīcība, kas uh, nevar būt tikai vienkārši represīva, kurai ir jābūt proaktīvai, kur ir jāiejaucās, uh, cenšoties iznīcināt iemeslus, šos problēmas sakni. Tad, kad tiek uh, skarta pilsoniskā sabiedrība un vājākās sabiedrības daļas, tad ir būtiski ķerties klāt uh, terorisma finansēšanas avotiem. Uh, Tāpat ir būtiski pieņemtie likumi, kurus pieņēmus ASV, kā arī dažādi veiktie pētījumi. Manuprāt, mums parlamentā visiem ir vienādas tes, tiesības. Tad, kad jūs priekšsēdētāji aicinat man izteikties īsāk, tas nav iespējams. Nevar būt tā, ka tikai lielās politiskās grupas uzņemas uh, diskusiju monopolu. Priekšsēdētājs pauž komentārus bez mikrofona. Tagad katram ir piešķirts trīs minūtes. Mums ir vienāds tiesības kā parlamentāriešiem, saka runātājs. Ko es jums gribēju pateikt? Vairāk kārt ir ticis atzīts tas, ka arī vēl joprojām šodien un pēdējos gados ir bijuši daudz privātpersonas, kas atbalsta terorismu organizācijas. Šeit runāja par Daesh, par uh, Var runāt arī par Kazanostra, par uh, Alkaitu. Un šeit ir runa par uh, likumiem Persijas līča sadarbības padomas valstīs. Šeit likums ir uh, veidojuši jūsu valsts un jūs kaimiņi, vai ar to pietiek, varbūt mums ir jādodas tālāk, lai cīnīties pret šo fenomenu. Uh, jo šodien vēl joprojām pastāv ļoti daudz atbalsta terorisma grupējumiem šeit. Tad jautājums par Sīriju. To pauda arī īpašais pārstāvis uh, eh, Sīrijas jautājumos, runājot par Alepo. Jūs apgalvojat, ka situācija ir šausmīga un ka ir jāpārtrauc sabiedrības ciešanas. Uh, tas ir jo īpaši smagi pilsoniskai sabiedrībai. Un ko jūs varat darīt? Jūs teicat, ka esat uzņēmuši vairākus miljonus bēgļu. Tas mani pārsteidz, jo nekad eh, par to nebija līdz šim dzirdējis. Un tad esmu bijis eh, tāds ignorants, es to nezināju un gribētu dzirdēt, vai ir kāda oficiāla dati tam, ko jūs sakat, jo no starptautiskām organizācijām es šādu informāciju neesmu saņēmis un lasījis. Vēl runājot par Jemenu, tiek piemērot lielu pūliņu, lai aizsargātu sabiedrību no uzbrukumiem. Ir runa par pusotra miljona bērnu, kuriem trūkst uztura, ir miljoniem nāvis upuru. Vai jums pastāv kaut kādas diskusijas par to, ka šī stratēģija saistībā ar šīm sekām varbūt nav labākā? Paldies! Burgeču kungs lūdzu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es piedaru pie Persijas līča valstu delegācijas. Labprāt būtu izteicies eh, agrāk, bet tagad runāšu kā pēdējais. Lielas paldies, ka esat mums vairāk kārt eh, parādījuši gatavību par mums eh, runāt un ierasties pie mums kā tik augsts pārstāvs no Saudarābijas. Vienīgais, ko vēlos pieminēt attiecībā uz valdību, uh, ir tas, ka varbūt jūs pārāk uzticaties šai Eiropas Savienībai. Gribētu izmantot iespēju un jautāt jums, ko konkrēti Eiropas Savienība dara. Kāda īsti ir Eiropas Savienības loma Sīrijas krīzē? Un es tiešām gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā ziņā. Jūs esat uh, liels reģionāls spēlētājs, nākat no lielas valsts, Saudarābija spēlē ļoti nozīmīgu lomu šajā ziņā, un es uh, labprāt uzklausīju, ka nosodat islamu pēdiņās kas eh, slēpj, kas, aiz kura slēpjas teroristiskās organizācijas. Un tad uh, vēl, jūs ekscelence, rietumos reti mēs dzirdām īstā islama reliģisko pārstāvju balsis. Vai iespējams, ka viņus uzklausīt arī mū, mūsu cilvēki šeit? Es zinu, ka ir labi ziņojumi, ka ir uh, labas ciešas attiecības uh, jums ar Ēģipti. Un tad runāt par humanitāro jautājumu. Tie ir jautājumi, kas manā zemē, mūsu sabiedrībā ir ļoti svarīgi. Ir kāds jauns vīrietis, kurš no rietuma organizācijas tika nosūtīts nezinu, kas viņam bija jādara, bet taču šeit trūks skaidrības par to, kas ar viņu notika. Gribētu dzirdēt informāciju par šo lietu. Vai jūs domājat arī par humanitārajām tiesībām? Un noslēgumā par Jemenu. Manuprāt, šeit valda tāda liekulība attiecībā uz cilvēku tiesībām. Uh, tad, kad notiek modernais karš, tad mm, nepastāv cilvēktiesības, tās netiek aizsargātas, un es neredzu iespēju, kā var kādu apvainot, kādu valsti apvainot šajā modernajā kara laukā, jo šeit nepastāv cilvēktiesības. Un tad mans jautājums ir tāds vai jūsu valdībai ir brīvības perspektīva attiecībā uz Jemenu un kā mēs varam reaģēt uz visu iesaistīto bažām saistībā ar cilvēku tiesībām. Šeit mēs ļoti atklāti runājam ar jums, kā jūsu valsts pārstāv, kāda ir jūsu nodomi, vēlmes jūsu valdībai šajā ziņā. Varbūt varat kaut ko piebilst par to. Paldies! شكرا جزيلا أبدأ بالإجابة عن Paldies. Es sākšu atbildot Kastādo kungam. Terorisma finansēšana. Saudarābija ietilpst koalīcijas valstu grupā, kur ir arī Itālija, ASV. Tā ir neliela valstu grupa, kura pievēršas, lai izmeklētu uh, uh, finansēšanas attiecībā uz terorismu un naudas atmazgāšanu. Tātad ir neliela valstu grupa uh, koalīcijā, kas eh, ir eh, apvienojusies, lai cīnītos pret Daešu, un arī Saudarābija šajā valstu grupā ietilpst un izmeklē finansēšanas avotus terorismam. Es uh, gribēju zināt, vai jūs vēlties uzzināt, ko mēs tur īsti darām, uh, lai uzlabotu uzraudzību un finansējuma izsakojamību. Uh, Saudarābijā. Es jums varu pateikt, ka tā ir viena no augstāk attīstītajām un precīzākajām sistēmām, lai izsakot starptautiskajiem maksājumiem. Nav iespējams pārskaitīt naudu a, ar internetbankas starpniecību. A, un citu bankas pakalpojumu starpniecību eh, no viena konta citā, nenorādot iemeslu. Mēs eh, runājām par FATKA grupu un par amerikāņu likumu, kas nosaka, ka ir eh, jābūt izsakojamiem mm, bankas darījumiem, lai konstatēt iespējamus eh, terorismu finansētājus. Eh, un eh, nevar būt tā, ka terorisms tiek finansēts ar Saudarābijas starpniecību. Jūs runājat arī par Alepo pilsētu. Godīgi sakot, es domāju, ka tās ir tās lielās varas, kas ir šeit jāpiesauc ASV, Krievija, Un mēs uh, esam teikuši, ka mēs atbalstām visus centienus, kas ir vērsti uz uh, slaktiņu apturēšanu Sīrijā. Mēs uh, neesam nevienas ne otras puses uh, pusē, mēs esam Sīrijas tautas pusē un vēršamies pret tiem, kas īsteno šos uh, slaktiņus. Uh, uh, Sīrijā. Mēs esam Sīrijas tautas pusē. Jūs teicāt, ka jūs esat pārsteigts, ka staudau kungs par sīriešu bēgļu skaitu, kas ir uzņemti uh, Saudārābijā. Jums ir taisnība. Uh, Uh, bet tā ir mūsu uh, vaina, ka nerunājam pietiekam daudz par to, cik daudz bēgļus esam uzņēmuši. Uh, Mēs uh, publiskosim šo faktu vairāk arī um, Kroņprinča uh, runas laikā ANO ģenerālajā asamblējā. Viņš ir arī ārlietu ministrs, par to tika runāts, bet jūs varat pārbaudīt, šie skaitļi visi ir patiesi. Un mēs, kā ārābi, mēs uh, nekad neizturmies pret mūsu brāļiem, citiem arābiem, kā pret uh, bēgļiem. Tā ir tā atšķirība. Viņi ir mūsu ģimenes daļa. Viņiem ir tiesības uh, braukt uz mūsu valsti, jo mēs runājam vienā valodā, mums ir viena kultūra un vienas paražas un tradīcijas. Uh, Mēs e, uzņemam sīriešus, bet neturam viņus nometnēs vai geto. Mēs e, ļaujam viņiem piedalīties e, mūsu sabiedrībā, viņiem ir tiesības strādāt un iesaistīties citās sabiedrības aktivitātēs. Viņiem ir arī iespēja ārstēties mūsu slimnīcās, sūtīt savus bērnus skolās, un jūs varat to visu pārbaudīt. Uh, Eiropas Savienības pārstāvji arī uh, jums eh, to pastāstīs. Tātad Eiropas Savienībai ir uh, pārstāvniecība uh, Saudārābijā. Lai atbildētu uz citiem uzdotajiem jautājumiem, es došu vārdu doktore Nokādai, kura gribētu atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, liels paldies! Paldies, uh, ekscelences! Paldies ārlietu komitejai Eiropas parlamentā, kas mūs šodien uzņem. Visi jautājumi, kas tika uzdoti, pierāda vienu vienīgu lietu, proti, ka visa Eiropa interesējas par mūsu valsti. Visi skati ir, skatieni ir vērst uz mūsu valsti, kas attiecas uz sieviešu situāciju mūsu valstī. Mēs konstatējam, ka bieži vien eh, notiek koncentrēšanās uz tādiem elementiem, kurus nevaram uzskatīt par uh, pozitīviem un kas neņem vērā sieviešu situācijas uh, uzlabošanos uh, Saudārābijas sabiedrībā. Pirmais jautājums, kas tika uzdots, ir pārvietošanās brīvība. Patiesībā šī brīvība nav ierobežota, kā to varētu iedomāties. Ļoti daudzi uzskata, ka sievietēm Saudarābijas karalistē ir ierobežota iespēja pārvietoties. Viņi var, pār, viņas var pārvietoties um, valsts iekšienē un arī ārpus tās saskaņā ar paražām. Nav neviens likums, kas to aizliedz. Uh, Ģimene ir mūsu uh, vērtību pamatā. Mūsu sabiedrības uh, stabilitāte ir atkarīga tieši no tā. Mēs, uh, mums nav vienkārši likumi, kas nosaka uh, mūsu sociālo sabiedrisko dzīvi, bet ir arī parāžas un tradīcijas, un uh, tādējādi arī sievietes var uh, uh, īstenot savu, uh, savas ambīcijas uh, sabiedrībā. Ja uh, sieviete vēlas nomainīt pasi, tad viņas tēvs, viņas vīrs vai brālis var parakstīties un viņa var brīvi pārvietoties, viņai ir pilnīgas tiesības brīvi pārvietoties. Bet eh, šis jautājums var eh, radīt eh, aizspriedumus sabiedrībā. Pārāk ir koncentrēšanās uz negatīviem aspektiem mūsu sabiedrībā. Sievietēm ir daudz labāka situācija. Tagad daudz kas ir sasniegts, eh, un, diemžēl, eh, tas netiek ņemts vērā. Mūsu valsts ir jauna, mūsu iedzīvotāji ir jauni, un eh, nav nemaz pagājis tik ilgs laiks, kad kopš sievietes var studēt augstskolās, un tomēr uh, pusi diplomu un no visiem studentiem saņem tieši sievietes. Un šis, uh, šī uzlabotā pieeja uh, universitātēm uh, ļoti lielā mērā attiecas uz sievietēm. Sievietes var arī līdztiesīgi piedalīties darba tirgū. Sievietes um, arī piedalās lēmumu pieņemšanās, uh, konsultatīvajā padomē šurā arī ir pārstāvēts sievietes un arī pašvaldībās, bet sievietes piedalās arī lēmumu pieņemšanā kā padomdevējs, un tas tika pieņemts jau astoņus gadus pirms sievietes varēja piedalīties šuras darbā. Es arī biju šāda padomdevēja, un es nebiju vienīgā. Kas attiecas uz uh, visiem uh, lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz sievietēm un bērniem un citiem svarīgiem jautājumiem, pirms lēmumu pieņemšanas uh, notiek konsultēšanās ar sievietēm. Tātad mēs jau bijām iesaistītas uh, lēmumu pieņemšanā, bet netika acīm redzamā veidā, kā tas ir tagad, proti ar uh, pārstāvniecību šurā. Sievietes ir eh, daudz panākušas eh, izglītībā. Un ir eh, pasaules slavenas sievietes, kas strādā arī zinātnē, piemēram. كانت امرأة سعودية والآن كثير منهن أيضا kas attiecas uz demogrāfijas jautājumiem un citiem sabiedrības jautājumiem, uh, Tā bija sieviete no Saudārābijas, kura bija ANO ģenerālsekretāra padomniece. Viņa bija ģenerālsekretāra vietniece attiecībā uz uh, iedzīvotāju un sabiedrības jautājumiem. Es negribu izteikties pārāk gāri, protams, ir dažādi tabū un aizliegumi mūsu sabiedrībā, bet es domāju, ka dažu valstu plašsaziņas līdzekļi pārmērīgi uz tiem liek uzsvaru. Tagad par uh, automašīnu vadīšanu. Nekas neaizliedz sievietēm vadīt automašīnas. Tas ir jautājums, kas ir tāds sabiedrisks uh, lielākajā daļā valsts. Sievietes uh, mūsu um, sabiedrībā. Um, piekrīt, ka jaunas perspektīvas un jaunas uh, attīstības uh, sabiedrībā uh, nes pozitīvas pārmaiņas sievietēm ir vairāk iespējas izpausties pilnībā, respektējot mūsu valsts tikums un paražas. أشكركم وأعتذر عن الإطالة و أخذ هذا الوقت وسأجيب عن سيد بورجيتو Paldies, es atbildēšu Borgēcijo kungam par Itālijas pilsoni, kas tika nogalāts Ēģiptē. Mēs uh, paužam mūsu līdzjūtību visai Itālijas tautai. Mēs arī uh, saskaramies ar pilsoņu pazušanu dažādās valstīs, piemēram, Āzijā, un kas attiecas uz attiecībām ar Ēģipti, mēs esam pārliecināti uh, un uzticamies uh, godīgumam un kompetencēm, uh, kas ir Ēģiptes tieslietu un tiesību sargājušiem iestādēm. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu brāļi Ēģiptē darīs uh, visu, kas ir viņu spēkos. Eh, mēs nevaram iejaukties šajā jautājumā, bet es eh, nosūtīšu jūsu eh, prasību mūsu valdībai, kas varbūt to nosūtīs arī Eģiptes valdībai. Un es gribēju arī dot vārdu doktor Naser, lai runātu par terorismu. Un uh, par to, ka teroristi slēpjas aiz islāma, izmanto islāmu kā aizsegu, un kā panākt, lai pārliecinātu pasauli, ka islāms, uh, tad viņi cenšas pārliecināt pasauli, ka islāms ir terorisma reliģija. Paldies, mēs jau konstatējam, ka ekscelents atbildēs tikai uz vienu jautājumu, jo mums ir šī laika problēma. Praktiski mēs jau 40 minūtes esam pārsnieguši mums piešķirto laiku. Es lūdzu, kas tādā kungu paust izpratni, un jūs man atbildējāt ar uh, runu par līdztiesību, bet tas tagad ir beidzies. Vēlos pateikties uh, ekscelences, jūs ekscelencei par iespēju šeit ierasties un atbildēt visiem jautājumiem. Un es personīgi uzskatu, ka ņemot vērā visus jautājumus atbildes bija ļoti labas. Mēs visi gribējām dzirdēt skaidrojumus par daudzām lietām, par kurām mums nav skaidrības, tādēļ esam jums ļoti pateicīgi. Jo viņa ekscelence vēlas paust pēdējos vārdus, tātad pēdējā minūte. Es apsolīšu, ka tā tiešām būs tikai viena minūte. Mēs šeit esam ieradušies, jo to vēlējāmies, jo to prasījāmies, pieprasījām šo vizīti. Mēs ieradāmies, lai jūs uzklausītu, esam to darījuši, un tagad man ir labāka izpratne par to, no kurienes nākat jūs, kādas ir jūsu domas un bažas. Es domāju, ka mēs esam vainīgi tādā ziņā, ka nepietiekami sazinamies ar mūsu kolēģiem parlamentā, un mēs strādāsim ļoti smagi, gribētu, lai jūs tam ticat, lai uzlabot lietas šajā ziņā. Bet lūdzu, pirms pieņemat kādu lēmumu, kas ir saistīts ar mūsu reģionu un mūsu valsti, es aicinu jūs, kad vien vēlaties, apmeklējiet mūsu valsti un paši iepazīstaties, izmeklējiet un pat palīdzat bez mūsu iejaukšanās. Un ja jums ir nepieciešama informācija, lūdzu piezvaniet man, uh, vai Abdulam, jums ir pieejami mūsu kontaktdati. Piezvaniet mums, sazinieties un saņemiet informāciju. Un tad jūsu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai ar šo informāciju pietiek, vai tā ir patiesa vai nē. Bet vismaz cenšaties to darīt, nevis uh, iegūstiet informāciju no kaut kāda viena avota. Nē, iegūstiet to arī no alternatīviem avotiem, tad pieņemiet lēmumu. Bet saprotiet vienu lietu, mēs esam atšķirīgi taču vienlaikus mēs esam tādi paši. Mēs mīlam viens un tos pašus principus, un mums ir tādas pašas cerības. Mums ir tādas pašas ambīcijas un vēlmes attīstīt un veidot mūsu valstis, lai mūsu ģimenes dzīvotu labturīgi, tāpat kā jums. Mēs un jūs zinat, ka kari nekad nebeidzas veiksmīgi. Karos nekad nav uzvarētāji, tam mēs ticam. Taču tie mums tiek uzspiest, un mēs ceram, mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka jebkāds konflikts mūsu reģionā tiek izbeigts, un ar jūsu atbalstu un izpratnu tas noteikti notiks labāk, un tad mēs dzīvosim labākā pasaulē. Paldies jums, paldies, paldies jums, kolēģi, tagad. Broka kungs atkal pārņems sanāksmes vadību. Kolēģi, mēs tagad turpināsim par Uzbekistānu un tekstīlijām. Lunačeks kundze ir šeit, vai arī piedalās jau modšovā? Lunčak kundze saka, ir grūti saprast, un priekšēdējais atkārto, vai jūs esat šeit, vai piedalāties modas šovā, lai aplūkot Uzbekistānas tekstīlijas. Nu, Lunčaks kundze, ne. Esmu šeit. Tātad es tagad drīkstu turpināt, jo šobrīd vēl diezgan skaļi zālē. Labi, paldies! Dārgie kolēģi, šis ir atzinums kas pavada rezolūciju, tas ir Eiropas kopienas un Uzbekistānas partnerības sadarbības nolīgums attiecībā uz tekstilu izstrādājumu divpusēju tirdzniecību. Vēlos pieminēt divas pozitīvas lietas, kas ir notikušas kopš pēdējās reizes, ka par šo jautājumu runājam. Mēs zinām, ka ilglaicīgais Uzbekistāns prezidents nesen nomira un patreizējais pagaidu prezidents Mirzi Jojev kungs ir spēris pozitīvus soļus uz priekšu. Pirmkārt, eh, centās uzlabot atbildības ar Kirgistānu un Taģikistānu, kas radīja problēmas līdz šim, un otrkārt viņš ir pasludinājis amnestiju. Un es ceru, ka tās tādas lietas, kuras mēs varam iekļaut rezolūcijā ar grozījumu priekšlikumu, cerams, ka par to varēsim vienoties nākamā sēnu referentu sanāksmē, ka mēs varam uh, atkal pieprasīt, lai tiktu palaisti brīvībā politiskie ieslodzītie, jo īsti nav skaidrs, ko viņš domā ar šo amnestiju, taču vismaz šie ir divi pozitīvi soļi, kurus gribēju pieminēt. Tāpat arī vēlos jums pavēstīt, ka ir ticis ziņot par cilvēktiesību aktīvistu un žurnālistu uh, piedzīvotajiem incidentiem, un gan starptautiskie pilsoņi, gan Uzbekistāns pilsoņi cenšas stāst vēstīt, kā notiek kokvilnas ražas novākšana, vai šeit tiek piemērots piespiedu darbs, ir, ir notikušas vismaz pagaidu aizturēšanas vai fiziskā spēka izmantošana, un šādas lietas mums arī jāņem vērā, kad diskutējam par nākamo uh, procedūru, turpmāko procedūru. Un tagad runājot par to, nākam trešdien, manuprāt, tas ir 19. datums, mums notiks Centrālāzijas uzraudzības uh, sanāksme, kuru vada Inta, kur ir uzaicināti arī AFET locekļi, pārstāvi no starptautiskās darba organizācijas un citi. Un runāsim par situāciju koknes ražu novākšanas laikā, jo man pirms pieņem lēmumu, pirms mēs pieņemam lēmumu, mums ir jāsaprot, kāda ir situācija uz vietas. Šī sanāks mums ļoti būtiska. Es nezinu, vai ēnu referents sanāks notiks pirms vai pēc, bet katrā gadījumā nākam trešdien būs šī sanāksme. Tātad pēc nedēļas. Un es tiešām ceru, ka jūs visi tajā piedalīsieties. Tagad ātri runājot par grozījumiem. Tikuši iesniegti apmēram 30 grozījumi, daudzus varu akceptēt un daudzi tiks eh, piedāvāt kā kompromisi, kurus nosūtīs vai nu šodien vai rīt jums, un vēl redzu, ka šeit ir pāris kolēģi, kur ir iesnieguši šos grozījumus. Ir daži jautājumi par tiem no manas puses, piemēram, manam dārgajam draugam Kukankungam. Vairākos savos grozījumos jūs gribat izsvītrot eh, atsauc uz neatkarīgiem novērotājiem, uzraudzītājiem, un es gribētu dzirdēt kādēļ, jo, manuprāt, tas ir būtisks aspekts. Tāpat arī ir pāris ļoti labi grozījumi, kurus ļoti apsveicu. Un runāt par sesto punktu, par to, vai dot piekrišanu vai nē, man jāpazīst, jāpastāstā, ka līdz nākamās nedēļas uzklausīšanai es vēlos visu paturēt, kā tas ir, bet ir divi grozījumi no kolēģiem, kas uh, vēlas piekrist, taču tiešām vēlas nogādīt līdz galīgai uzklausīšanai. Tas ir viss no manis šobrīd. Ar nepacietību gaidu jūsu komentārus. Kukan kungs. Paldies, priekšsēdētāji. kā jau tika pieminēts, pirmās diskusijas laikā par šo dokumentu ETP grupa vēl joprojām uzskata, ka mums vajadzētu turpināt šo piekrišanas procedūru par attiecībā uz vienprātību. Tad progress saistībā ar uh, bērnu darbu izmantošanu, kur piemin starptautiskā darba organizācija. Šeit ir piedāvāts arī attiecīgs grozījums. Es uh, apsveicu šo papildudošo rezolūciju. Un runāt par Uzbekistānu un kokvilnas rūpniecību, gribu, lai šī rezolūcija arī atspoguļo mūsu uzbeku kolēģu panākto progresu, piemēram, 14. grozījums. Un šeit ir jāsaklabo arī tāda līdzsvarota valoda. Manuprāt, turpinot sadarbību ar mūsu partneriem, mēs progresīvā veidā nodrošināsim piespiedu darba pakāpenisku likvidēšanu. Un šeit man trūkst attiecīgu tekstu šajā ziņojumā, atzinumā. Priekšētātā kungs. Es nedomāju, ka mums katrā gadījumā vajadzētu šeit saskatīt tikai apakaliptiskus scenārijus saistībā ar Uzbekistānu. Nē, viņi ir mūsu partneri. Un ja ir kādas bažas par to, ka Uzbekistāna negūs eh, progresu piespied darba ziņā, tad mums ir pie, attiecīgs instruments. Otrais un 92. pānti sadarbības nolīgumā, kurš varam izmantot. Par to attiecīgi arī esmu piedāvājis grozījums. Uh, Tas, ko teica referente, jā, būtu ļoti labi aktualizēt tekstu, atsaucoties uz aktuālo situāciju saistībā ar jauno prezidentu. Un tad runājot par to, ko jūs teicāt saistībā ar manu skepticismu par neatkarīgiem novērotājiem, es ļoti respektēju neatkarīgos novērotājus. Varam tos atstāt tekstā, taču jābūt drošiem par to, ka tie ir neatkarīgi novērotāji un ka viņu novērojumi ir objektīvi. Tas viss no manis šobrīd, priekšsēdētāj kungs, paldies. Paldies, Petīnī kungs. Grācie, prezident. Paldies, eh, priekšsēdētāj kungs. Es um, aizvietoju kolēģi, kur lūdza um, viņu aizvietot. Paldies, un tagad nolasīšu viņas sagatavoto tekstu. Atvainojos, ka nevaru personīgi ierasties šās pēcpusdienas sēdē, bet, diemžēl, man bija jāaizkavēs Itālijā. Tomēr vēlētos uh, izteikt savas domas par šo ārkārtīgi nozīmīgo atzinumu. Vispirms paldies Lunačakas kundzei par uh, būtisko ieguldījumu šajā atzinumā, kaut arī mūsu viedokļi atšķiras. Eiropas kopienu un Uzbekistānas partnerības sadarbības nolīgumā e, bija iekļauta klauzula par bērnu darba izskaušanu. Tomēr jau pāris gadus atpakaļ netika ielaista valstī uzraudzības komiteja, tātad starptautiskās darba organizācijas uzraudzības komiteja. E, šīs misijas e, tā kā sākotnēji tika eh, atļauts, bet pēc tam tomēr neielaists valstī. Eh, un daudz, kas ir panākts gan bērnu darba izskaušanā, gan arī piespiedu darba aizliekšanā. Bet, um, ja partnerības un sadarbības nolīgumu vēlamies paplašināt arī uz tekstilu izstrādājumu jomu, tad mums eh, šie aspekti ir jāuzsver daudz nopietnāk. Uh, Mums ir jāpaģēra piespiedu darba pilnīga izskaušana un eh, noteikti šo procesu Uzbekistānai ir jāļauj novērot starptautiskajiem novērotājiem. Es un D ir iesnieguši desmit grozījumus, viens par piekrišanas procedūru un otrs, kurā mēs novērtējam Uzbekistānas sasniegto. Mēs vēlamies turpināt iesākt to un attiecināt šo sadarbības nolīgumu arī iespējams uz lauksamniecības jomu, tomēr šajā partnerības nolīguma paplašināšanā uh, noteikti ir jārunā gan par cilvēktiesībām, gan arī par arotbiedrībām. Nākamajā nedēļā ir paredzēta uzraudzības komitejas eh, sēde, kurā tieši tiks diskutēts par, mm, par eh, kokvilnas kā nozares eh, situācija pasaulē. Un mēs ar interesi gaidām decembrī paralizētās vēlēšanas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Antivīnam film. Paldies! Es ceru, ka nebeigsies viss ar kokvilnis ražu, kā filmā Don Camilo. Tagad došu vārdu kolēģim. Una buena, una buena mención, señor Brock. Primero quería felicitar. Eh, paldies, eh, saka Maširkungs. Eh, vispirms arī es vēlētos pateikties par jūsu vadību Gruzijā. Uh, Un, protams, tur ir ļoti nozīmīgas pro problēmas vēlēšana novērošanā, bet um, es tiešām vēlētos pateikties par jūsu vadības stilu. Paldies! Bet tagad par Lunačakas kundzes darbu. Es um, arī piekrītu visu to balsīm, kuri uzslavēja Lunačakas kundzes panākto. Kokvilnas raža Uzbekistānai ir ļoti nozīmīgs tautsēmniecības eh, nozars ieņēmums, bet um, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem piespiedu darba ziņojumi. Un ne tikai. Es uzskatu, ka starptautiskajiem novērotājiem ir ehm, jāizvērtī starptautiskās darba organizācijas atradumi. Es domāju, ka mums ir sīkāk jāizpēta šis ILO ziņojums, nesasteigsim lietas un burtiski pagaidīsim vēl pāris dienas. Gracias, señor presidente. Nosotros tenemos... Nākamais runātājs Kozo Permuji. Jā, paldies. Runājot par šādiem nolīgumiem, tad noteikti ir jāpaģēra, lai tiktu izskausts bērnu darbs, piespiedu darbs, un tomēr es vēlētos apsveikt Lunačekas kundzi ar atzinumu, jo tajā tiek runāts par cilvēktiesībām. Un tomēr mēs, es nevaru solīt eh, Lunačekas kundzei, ka mēs šo atzinumu atbalstīsim. Gomes kundze. Uh, Jā, arī es vēlētos pateikties Ulrikai Lunačakas kundzei par ļoti līdzsvarotā tonī ieturētu atzinumu. Tomēr mums ir jānogaida. Jā, protams, mums ir jārīkojas, bet jārīkojas pareizajā brīdī un pareizajā veidā, iestājoties par cilvēktiesībām. Mēs runājam par valsti, kura ir sava veida policijas valsts, ne tur ir īsts parlaments, nekas. kas Mēs nerunājam tikai un vienīgi par piespiedu darbu, bet šķiet, ka tā ir problēma mums, kuri iepērkam kokvilnu un tekstilu izstrādājumus no Uzbekistānas, bet um, policija un tiesas ir vaiprātā korumpētas. De, protams, mēs sekojam notikuma attīstībai, bet um, pilnībā piekrītu Ulriks priekšlikumam, mums ir jānogaida un, protams, jāpieprasa cilvēku tiesību jomas reformēšana šajā valstī. Lielas paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Es tiešām gribētu uzslavēt Lunčikas kundzes kā ziņotājas ļoti izsvertu pieeju. Uzbekistāna ir ļoti problematiska valsts un, protams, tur nav ideālas demokrātijas, bet um, ir ļoti svarīgi, kā Eiropas parlaments uh, Eh, vēlas tikt galā step by step, soli pa solim par to, kas tur notiek. Eh, mana skatījumā tas ir ārkārtīgi svarīgs eh, partneris Eiropas Savienībai. Un, cik es zinu, ne tikai Eiropa ir vajadzīga Uzbekistānai, bet arī Eiropas Savienība ir vajadzīga Uzbekistānai. Protams, nedrīkst aizmirst par cilvēktiesībām, par vārda brīvību šajā zemē. Atkārtošos šeit nav ideālās demokrātijas, bet kur tad tā ir? Uh, bet kas attiecās uz eh, bērnu eh, kas saka, piespiedu, piespiedu darbu vai, vai pat arī verdzību, ka dažreiz eksperti par to atzīmē. Es pats šo jautājumu pietiekami ilgi eh, pētēju visādu iemeslu dēļ. Gribu pateikt, ka tikko mēs noklausījāmies pārstāvjus no Saudu Arābijas un tur, kur, kad, kad uh, sieviete runāja, kundze runāja par sieviešu tiesībām Saudārābijā un to taisnoja ar, ar vietējiem tradīcijiem, tad eh, tiešām Uzbekistānā ir tāda tradīcija, kad vecāki sauc savus eh, bērnus palīdzēt. Nu, tur arī, protams, nevar pārspīlēt, ka eh, atsevišķi gadījumi e, liecina par to, ka tiešām bērnu darbs tiek izmantots arī pret bērnu un viņu vecāku gribu. Bet tiešām šī, šī pieeja, ko tagad nodemonstrēja Lunačikas kundze, man ir ļoti, ļoti simpatiska. Paldies! Yeah, thank you. Um... Eh, paldies, saka Lunačakas kundze. Visiem kolēģiem paldies par eh, komentāriem un paldies arī par slavinošajiem vārdiem. Vispirms Kukan kungam. Dargu Eduardu. Jā, man tiešām žēl, ka jūs eh, uzskatiet, ka es šajā atzinumā esmu ierakstījis tādu apakaliptisku scenāriju. Man tomēr tā nešķiet, jo es ļoti augstu novērtēju, un to arī ir e, jāsaprot, ka ļoti daudz kas ir panākts šajā valstī. Un 13. gadā parlaments apturēja šo piekrišanas procesu, procesu un mēs vēlamies vēl sīkāk tādu uzraudzību, īpaši e, darba tirgū. Bērnu darbs, bērnu piespiedu darbs mums sociāli šķiet neakceptējams, un šķiet, ka Uzbekistāna arī iet šo ceļu. Es, protams, saprotu, ka mums ir dažādi viedokļi un atšķirīgs skatījums. Vienmēr jau var diskutēt par to, vai glāze ir pusē tukša vai pa pusē pilna. Un tomēr, kā jau šeit izskanēja, nākamajā nedēļā ir paredzēta uzraudzītāja komitejas eh, sēde, un ceru, ka mēs šajā sēdē un tiekoties arī ar ēnu referentiem varēsim tad vienoties, iespējams pat par kompromisiem, bet tas jau, kā jau teicu, būs pēc šīs eh, uzraudzības koordinātoru sēdes. Uzklausīju kritiku, un man tomēr ir radies iespējas, ka mums ir iespēja ietekmēt notikumu pozitīvu attīstību šajā valstī jo arī pagaida prezidenta teiktais šķiet eh, ir līdzīgs kā mums, tātad viņš ir ieņēmis eh, drusku citādu skatījumu nostāju kā eh, mūžībā aizgājušais prezidents. Tātad, labi kolēģi, uzklausīju jūs teikto, sagatavošu kompromisu grozījumus, nākamnedēļ tiekamies. Uh, tātad uzraudzības komitejas darba grupā, un pēc tam es jau organizēšu ēnu referentu sanāksmi. Paldies! Priekšsēdājs runā bez mikrofona. Priekšsēdājs runā bez mikrofona. Ich äh, freue mich. Äh, Dargie kolēģi, es priecājos, ka mūsu vidū tagad ir ASEAN pārstāvju delegācija, kas kopā ar ASEAN pārstāvjiem par cilvēktiesībām viesos pie mums. Šeit ir pārstāv no Malaisijas, no HBHA un citi pārstāvji, kas ir arī Taizemes pārstāvi, kā arī no Indonēzijas ir pārstāvi. Viņi pārstāv gan opozīcijas, gan vadošās partijas un pauž savu personisko viedokli šeit. Tāpat vēlos informēt, ka rītdien mums būs viedokļa apmaiņa ar cilvēktiesību apakškomiteju, tādēļ piedāvātu to, ka mums šobrīd nevajadzētu pārāk cieši aplūkot cilvēktiesību jautājums, jo to darīt mums būs laiks rītdien, un šodien mēs varētu aplūkot citus jautājumus. Taču katrā gadījumā viss ir jūsu rokās. Vēlos atgādināt, ka AFET komiteja piele ņēma lēmumu sagatavot savu atzinumu par, kur uh, referents būs Butikafer kungs. Vēlos atgādināt, ka arī ir notikuši būtiska attīstība kopš uh, iepriekšējās uh, ASEAN sanāksmes 2014. gadā, un mēs vienojamies izveidot strateģisko partnerību mierām, stabilitātei un izaugsmai. Un par to tika pieņemts arī attiecīgs komunitē. Tas attiecas uz apvienoto nāciju augsto pārstāvu bēgļu jautājumos. Asian countries. Since 2014, the Parliament's consent has been given to Indonesia and Vietnam agreements. Unfortunately, Un, uh, diemžēl, šajās eh, Āzijas valstīs uh, ir tādas Āzijas, Dienvidā Austrumāzijas valsts, kurās mēs novērojam arī negatīvu notikumu attīstību. Tāpēc arī cilvēktiesību jomā situācija ir pietiekami saspringta. Ģeopolitiskā situācija arī Dienvidē Ķīnas jūrā ir eh, spriedzes avots, un mēs ceram, ka jūlijā notikusī tikšanās varētu būt par pamatu tālākām sarunām teritoriālo domstarpību miermīlīgai atrisināšanai. Bet eh, es personīgi par to neesmu tik pārliecināts. Tomēr tagad, kolēģi, Es vēlētos ierosināt, lai visi četri kolēģi, kuri ir pieteikušies diskusijās, arī izstāstītu par savām prioritātēm, un pēc tam mēs varēsim organizēt diskusiju. Tāpēc pirmajam dodu vārdu Santiago kungam. Lūdzu.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 Sorry about that. Uh... Atvainojos, tad, tad es sākšu atkal no sākuma. Es e, vēlētos izteikt e, tādu atbalstu un vēlētos pateikties arī ārlietu komitejai par to, ka mums ir iespēja izteikt viedokli no saviem deputātu puses. Es varbūt e, sadalīšu savu runu trijās daļās. Pirmais par demokrātiju, asien valstīs, par integrāciju un trešais Konkrētāk vēlētos pieminēt to, ko jau pieminēja priekšsēdētāja kungs Dienvidu jūras teritoriālo. Protams, teritoriālos jautājumus, jo visi šie jautājumi ir savā starpā saistīti. Prieksēdētāja kungs, vispirms, es uzskatu, ka demokrātijas nākotne Dienvidu Austrum Āzijā šobrīd ir likta uz spēles. Gan valdības, gan arī reģionālie spēlētāji šobrīd stipri ierobežo demokrātisko institūciju tiesības. Jau pāris gadus virzība notiek negatīvā virzienā, īpaši notiekošais Malaizijā, Indonēzijā, Kambodžā. Daudz neatkarīgie novērotāji uzskata, ka daudz līmeņu demokrātija šajos reģionos ir likt uz spēles. Burtiski trīs pēdējos gados gan Taizemē, gan arī Kambodžā notiekošais, tāpat tas, ko redzam Malaizijā, Laosā, tiek slēgtas opozīciju grupu aktivitātes un arī opozīcijas partijas. Es vēlreiz uzsveru, juridiski iedibināts politiskās partijas tiek slēgtas. Un demokrātiskie principi tikpat kā nedarbojās. Patreizējā tendence liek mums nopietni ba bažīties. Arī cilvēku tiesību pārkāpumi daudzās no Dienvidu Austrumāzijas valstīm ir likt uz spēles. Ļoti daudzi um, no maniem kolēģiem, kas darbojas cilvēktiesību jomā, ir spiest gandrīz stāties tiesas priekšā. Uh, Vēlreiz vēlētos eh, atgādināt, ka daudzpartiju sistēma visā reģionā šobrīd ir apdraudēta. Un eh, demokrātijas situācija Dienvidu Austrumāzijā prasa starptautiskās sabiedrības uzmanību. Tāpēc eh, mēs vēlamies iestāties par demokrātijas nākotni, bet tam ir nepieciešama reģiona visu valstu valdību iesaistīšanās, lai tam nebūtu dramatiskas sekas. Uh, Un tā vietā, lai uzlabotu pilsoniskās un demokrātiskās tiesības, šķiet, ka reģiona demokrātiskie līderi iet pretēju ceļu, iestājoties par autoritāru politisku sistēmu iedibināšanu. Tas attiec uz Taizemi, Indonēziju un Malaiziju. Kā jūs ziniet, Malaizijas premjerministrs ir iesaistīts milzīgā naudas apmazgāšanas skandālā, kurā runa iet par miljardiem un desmitiem miljardiem dolāru. Reģiona ekonomiskā un politiskā stabilitāte ir likt uz spēles. Mēs e, nevēlamies piedzīvot nedemokrātisku lietu attīstību, jo tas apdraud visu reģionu tālāku izdzīvošanu. Prieksēdētāja kungs, 16. gada sākumā ASEAN desmit dalību valstis oficiāli uzsāka Āzijas ekonomiskās savienības darbu, un mēs uzskatām, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis uz reģionālo integrāciju. Tas ir būtisks panākums ekonomikas uh, sadarbības veicināšanā pēdējo desmit gadu laikā. Un e, tas noteikti stiprinās kā kulturālos, ekonomiskos, tā arī politiskos, politiskos e, sadarbības e, iespējas. Āzijas ekonomiskā savienība vēlas izveidot ļoti stabilu reģionālo tirgu, kurā arī būtu četras pārvietošanās brīvības. 2008. gadā iedibinātā Āzijas eh, ekonomiskās savienības eh, sākotnējais modelis, bet arī šis, kurš šobrīd ir izveidots, tajām nav sociālā modeļa. Un eh, tāpēc ekonomiskā attīstība notiek lielā mērā apdraudota sociālās investīcijas un demokrātisko attīstību. Īpaši smagi tas skan riska grupas un minoritātes. Mēs uzskatām, ka ASEAN šobrīd ir draudu priekšā, pietiekami nenovērtējot to, cik cilvēktiesību pārkāpumu, cik lielā mērā tas negatīvi ietekmē visu reģionu. Neaizmirsīsim arī cilvēka tirzniecības um, izplatību šajā reģionā. Uh, Mēs esam pārliecināti, ka ASEAN nesenā deklarācija par to, ka Dienvidu Austrumāzijas reģionam ir jākļūst par reģionu, kur centrā būtu cilvēks, tas ir palicis tikai tukšu vārdu līmenī. Mēs uzskatām, ka ir jādara viss iespējamais, lai vairāk tiktu sadzirdētas vietējā līmeņa balsis un lai vairāk eh, jebkāda veida ekonomiskās aktivitātes iestātos par vides principu ievērošanu. Tikai tad mēs varam paredzēt šā reģiona ekonomisku uzplaukumu. Un eh, trešais priekšsēdētāja kungs ir ģeopolitiskais ķīviņš starp ASV un Ķīnu. Šobrīd situācija ir vēl vairāk sāsinājusi demokrātiskos procesus veselā virknē ASEAN valstu. Tieši šī te ģeopolitiskā ķīviņa dēļ cilvēku tiesību pārkāpumi ir kļuvuši biežāki, jo divi lielie planētas spēki, katrs valkota deķu savu pusi, cilvēku, vienkāršo cilvēku dzīvi padara vēl smagāku. Diemžēl demokrātija tiesiskums un cilvēktiesības ir tikpat kā aizslaucīts no ikdienas. Priekšsēdētāja kungs, cilvēktiesības, tiesiskums šobrīd tikpat kā ir izzudis tieši Ķīnas un ASV teritoriālā nesaskaņa dēļ. Un eh, Eiropas balsī vajadzētu būt klātesamākai šajā ķīviņā. Šādā kontekstā vēlētos nākt klajā ar vairākām idejām, un tās arī būtu varbūt mani ieteikumi. Pirmais - izmantojiet visus jūs rīcībā esošos instrumentus, lai palielinātu izpratni par to, kādi negatīvi procesi šobrīd plosa Dienvidu Austrum Āziju. E, un ir jāprasa arī politisko līderu izlaišana no cietuma noteikti ir jāgriežas pie Vietnamas, Laosas, Kambodžas un citu valstu vadītājiem, lai uh, izlaistu no cietumiem politiskos ieslodzītos. Un uh, ir jāizdara spiediens uz Laosas valdību, lai tā apkarotu cilvēktiesību pārkāpumus. Arī demokrātisko spēku balsīm ir jābūt vairāk sadzirdētām šajā reģionā. Tajā skaitā būtu vajadzīga palīdzība arī parlamentārajai opozīcijai, solidaritāte, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana, kā arī visu to um, spēku iesaistīšanu, kuri ir par brīvām vēlēšanām. Uh, ir jāpieprasa pilnīga amnestija politieslodzītajiem un eh, ir jāiestājas par pilsoniskās sabiedrības aktīvistu tiesībām. Priekšsēdētāja kungs pēdējais. Izmantojiet tās sviras gan politiskā, gan ekonomiskā līmenī, kuras ir jūsu rīcībā, lai tiktu izlaista visi politieslodzītiem no asēnu valstu valstīm. Uh, un lai ASEAN valstu valdības eh, tiešām nostātos uz cilvēktiesību ceļa. Es griežos pie jums, lai politiskie un ekonomiskie nolīgumi ar ASEAN valstīm noteikti saturētu cilvēktiesību klauzulu. Paldies! No... Tagad vārds Malaizijas Savienotās organizācijas pārstāvjiem. Nē, Sošūrkungam. Viņš ir Kambodžas Nacionālās asamblejas opozīcijas pārstāvis, un mēs zinām, ka Kambodžā ir uh, divas uh, opozīcijas, uh, divas uh, pretējas partijas. Uh, tagad ir sāsinājusies tur situācija. Kā jūs vērtējat izredzes pirms parlamentu vēlēšanām 18. datumā? Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Uh, Es esmu šeit kā viena no deviņiem parlamentu deputātiem no opozīcijas, ko apsūdz eh, tiesas eh, Kambodžā par eh, sacelšanos. Un tad, kad, ja mani atzītu par vainīgu, tad man būtu jāiet cietumā uz 20 gadiem. Mans vienīgais noziegums, mūsu vienīgais noziegums ir kalpot tautai un vērsties pret uh, cilvēktiesību pārkāpumiem un aizsargāt eh, cilvēku brīvības, kas mums ir ievēlējuši. Es gribētu paust manu visdziļāko pateicību visiem godātajiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri balsoja par Eiropas parlamenta rezolūciju 8. jūnijā par Kambodžu. Uh, Šajā ļoti būtiskajā rezolūcijā Eiropas parlaments pauda savas bāžas un nosoda arī visus vārdarbības aktus un politiski motivētas apsūdzības un patvaļīgas opozīcijas politiķu un cilvēktiesību aizstāvju um, aizturēšanas gadījums. Tikai mēnesi pēc rezolūcijas pieņemšanas Eiropas parlamentā doktors Kemlī uh, Eh, slavens eh, komentātors un valdības kritiķis tika nogalināts eh, um, degvielas uzpildes stacijā pilsētā. Vakar vēl viens cits opozīcijas pārstāvis ar pilnu imunitāti tika atzīts par vainīgu un notiesāts uz divar pusgadiem cietumā. Vakar drošības sārgi, kas strādā pilsētā, uh, uh, vardarbīgi apspieda publisku protestu un uh, apvainoja cilvēktiesību aizstāvi. Priekšsādātāji, pirms pēc septiņiem mēnešiem būs uh, uh, vietējās vēlēšanas un pēc 19 mēnešiem uh, parlamentārās vēlēšanas. Vēlēšanas nevar apzīmēt par brīvām, uh, ja uh, Sanjangsī, manas partijas eh, priekšsēdētājs, eh, var atgriezties no uh, eh, trīmdas savā valstī. Un kā jau uh, tikko mans kolēģis Čāls Sančego teica, mēs kā parlamenta deputāti un arī citi cilvēktiesība aizstāvji, mums visiem ir jābauda brīvība, mums ir jāspēj strādāt, nebaidoties no tā, ka uh, mūs par to tiesās. Un noslēgumā es gribētu nosaukt divus konkrētus ieteikumus Eiropas parlamentam. Papildus eh, tam, kas jau ir eh, teikts rezolūcijā, mēs uzskatām, ka, lai Kambodžas valdība saprastu un uh, pildītu tās uzņemtās saistības, uh, kas tā ir ar uh, uh, Eiropas Savienību un lai, paņ, lai saņemtu attīstības palīdzību, Kambodžas valdībai ir jādzird sekojošais. Tādi uh, Eh, pasākumi, kā mērķiecīgas sankcijas varētu tikt pieņemtas, kā piemēram vīzu liekšana augsta līmeņa ierēģiem, jo īpaši tiem, kas ir iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos, eh, mežu izciršanā, vai arī eh, ir zināms, ka viņi ir korumpēti. Un visbeidzot, mums ir jāstrādā pie progresīvas varas nodošanas līdz vēlēšanām un nevajag gaidīt vēlēšanu dienu, jo mēs uzskatām, ka demokrātiskās pārmaiņas e, notiks Kambodžā. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums jums, vai jūs e, redzat, ka varētu notikt tuvākajā gadā vienošanās par jūras robežām un zivsaimniecības jautājumiem? Lūdzu, jums vārds. Vai jūs varētu lūdzu at atkārtot otro jautājumu daļu? Es nesadzirdēju. Jūras robežas un priekšstādātājs runā bez mikrofona. I am sure, Mr. President. Es esmu pārliecināts priekšsēdētāji, ka tas būs galīgais uh, militārās valdības uh, lēmums izveidot pienācīgu uh, caurskatām sistēmu uh, mūsu zivsaimniecības um, sistēmā taizemē, lai taizemes zvejnieki varētu legālā veidā zvejot. Otrakārt, kuģu un zvejas laivu uh, būvniecības reģistrācija, lai nodrošinātu pienācīgu būvniecības procesu un nodrošinātu arī monitoringu un izsakošanas procesu, lai viss šis process būtu caurskatāms ne tikai taizemē, bet arī kaimiņu valstīm un galīgie uh, gala produktu importētāji, jo īpaši Eiropas kopiena par to var būt pārliecināta. Es esmu šeit Briselē un ir arī ieradusies Taizemes zivsainiecības nodaļas delegācija no zivsainiecības ministrijas un esmu pārliecināts, ka viņiem šobrīd ir intensīvas diskusijas ar komisijas pārstāvjiem. Un es gribētu vēl piebilst pāris lietas, jo esmu šeit kā politisks pārstāvis. Es gribētu aicināt Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu uh, um, aicināt militāro huntu, ļaut uh, politiskajām partijām normāli strādāt. Divi ar pus gadus jau mums nav bijusi iespēja īstenot politisko partiju aktivitātes. Mēs uh, uh esam uh, miljoniem biedru, kas uh, tiek uh, turēti nost no visas politiskās dzīves. Otrakārt, um, Pēdējos 84 gadus Taizeme kopš uh, monarhijas beigām ir uh, uh, saskārusies ar problēmām, kļūstot par modernu demokrātisku valsti. Bet mēs par to cīnāmies. Mums ir bijušas dažādas problēmas un trūkumi. Uh, mēs redzam, ka parlamentārā darbība nav pilnveidota un ir protesti uz ielām par, pret valdības darbu. Un absolūtais vairākums tiek izmantots, lai rīkotos autoritāri. Ar visiem šiem trūkumiem tā zemes politiskajā dzīvē es gribētu aicināt Eiropas parlamentu vērsties pie jūsu dalību valstīm, lai tās mums palīdz ne tikai uh, Taizemē, bet arī citās ASEAN valstīs, kuras cenšas kļūt par pilnībā uh, demokrātiskām valstīm. Dalieties ar savu labāko praksi. Šobrīd es esmu atbildīgs par uh, pilsoniskās un politiskās izglītības veicināšanu valstī. Mēs vēlamies veidot demokrātisku kultūru. Uh, un man ir šī iespēja to darīt eh, Taizemes valdības un eh, tautas eh, vārdā. Un es gribētu aicināt Eiropas Savienības dalību valstīm palīdzēt mums stiprināt mūsu demokrātiskās saiknes. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Un tagad, kas ir Promjomna kungs, bijušais Taizemes premjerministrs. Yes, yes. You just gave him the phone. Mrs. Berens, please. Berens, skundze, lūdzu. Okay, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu Mars Berens no Indonēzijas parlamenta un kopā ar eh, citiem kolēģiem, kā ASEAN deputāti esam šeit ieradušies kopā, lai runātu par svarīgiem jautājumiem, kas ir būtiski Āzijas valstīm. Demokratizācija, Āzijas integrācija, cilvēktiesības un tā tālāk. Un tā kā mēs zinājām, ka Džakartā Indonēzijas valdība uh, Uh, ieņem spēcīgu lomu attiecībā uz uh, Azijas uh, valstu integrāciju, bet no otras puses mēs saskaramies ar problēmām, jo daudzi, daudzas cilvēktiesību problēmas Tātad valdība izvēl šo augstā līmeņa pieeju, Un tāpēc, ka Āzijas valdības uh, ieņem šādu neiejaukšanās uh, politiku, tas viss notiek ļoti lēni, ļoti lēni uh, var risināt cilvēktiesību jautājumus. Kambodžā, Rohiņā, daudzi no Rohiņas ierodas uz Indozēziju. Uh, uh, Malaiziju, Taizem un citām valstīm, viņi lūdz patvērumu, un es domāju, ka tāpēc, ka ir atšķirīga prakse, uh, balstoties uz atšķirīgu ideoloģiju Āzijas valstīs, starp dažādām Āzijas valstu daļām, uh, Kambodžā, Mjanma un Laosa uh, Nu, mums ir ļoti tuvu eh, Ķīna un komunistu ideoloģija, un citas ir eh, liberālas un demokrātiskas valstis. Un tāpēc arī mums ir atšķirīga atbilde, atšķirīga reakcija uz cilvēktiesību jautājumiem Āzijas valstīs. Mums ir eh, jāmeklē veids, kā strādāt kopā, lai arī izcinātu cilvēktiesību jautājumus Āzijas valstīs. Tas bija pirmkārt. Otrakārt. Pēc Nurenbergas deklarācijas uh, Eiropas Savienības uh, veidoja sadarbību ar Āzijas valstīm dažādos sektoros, eh, tirzniecībā, investīciju jomā, mēs pievēršam lielu uzmanību cilvēktiesību jautājumiem brīvās tirzniecības nolīgumos. Tas tagad uh, ir uh, process, kas turpinās. Tā ir zem Indonēzija, tur ir iesaistīta, jo mēs uh, zinām, uh, jo cilvēktiesību noteikumi nav saistoši. Uh, Un tagad Āzijas valstīs pilsoniskās sabiedrības organizācijās mēs ceram, ka Eiropas Savienības parlamentos un uh, Āzijas parlamentos uh, mums būs vienots viedoklis par to, kā cilvēktiesību situācijas izvērtējums varētu kļūt par tādu obligātu uh, struktūrētu procesu, kas tiktu īstenots pirms tirzniecības nolīgumu uh, noslēgšanas, uh, pirms tiek runāts par dažādām sadaļām. Mēs uzsveram vienu punktu, kas ir saistīts ar šo mehānismu pirms uh, uh BTN un pēc BTN noslēgšanas. Tātad šis iepriekšējais novērtējums un uzraudzība lai izvērtētu brīvās tiesniecības nolīgumu, jeb ja BTN, uh, ietekmi arī pēc nolīguma uh, noslēgšanas šajā periodā. Un pēdējais punkts ir saistīts ar to, kā mēs varam viens uh, otru atbalstīt, dažādi reģioni, uh, Eh, jo mums ir kopīgas problēmas - demokratizācija, cilvēktiesības, un mēs darbojamies vienā reģionā. Tas no manas puses. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, saka Bitikofer kungs. Uh, Sākumā vēlos pateikties mūsu ASEAN kolēģiem par sniegtajām prezentācijām. Jūs uzsvērāt bāžas par to, ka mēs, eh, kuras arī ir mums šeit šajā namā un no mūsu rezolūcijām, ko daži no jums pieminēja, jums tas ir zināms. Taču es domāju, ka realitāte ir arī tāda, ka vienmēr ir liels grūtības ikdienā ieviest šos principus realitātē. Un es pilnībā piekrītu tiem, kas atzina nepieciešamību sasaistīt ekonomiskās sadarbības stratēģijas ar, ar cilvēktiesībām saistītām stratēģijām. Uh, Vai nu tas notiktu brīvās tirzniecības nolīguma ietvaros, tirzniecības jomā, vai brīvās tirzniecības nolīguma un Eiropas uzņēmumu rīcība, kur ir pārnesuši daļu no savas darbības jūsu valstīs. Iespējams, ka viņi varētu kalpot kā pozitīvi piemēri, ja tā gribētu. Manuprāt, otrs aspekts, kas spētu dot kādu labumu, būtu jautājums par to, kādā veidā mēs varētu atrast institucionālu atbalstu kopīgajām grūtībām, vai nu divpusējā, vai reģionālā līmenī mums ir jāpalūkojas, kāda ir pašreizējā ASEAN cilvēktiesību esošo institūciju loma un kāda tā būs nākotnē. Šīm institūcijām ļoti ierobežoti mandāti, taču iespējams mēs varētu apmainīties ar pieredzi par to, kā parlamentārieši no ASEAN sabiedrības un no Eiropas parlamentārās sabiedrības varētu atrast spēcīgākus institucionālas sadarbības veidus. Lielas paldies, ka esat šeit pie mums, ka sniedzat šo informāciju un centīšamies runāt par šiem jautājumiem ziņojumā, par kuru parlaments ir lēmis, eh, pie kur parlaments ir lēmis strādāt par šiem jautājumiem. Paldies, nākamais runātājs. Cancelled. Sí. Gomez. It's para mí? Ah, no, I speak. We're waiting. No, I didn't hear you. Quería hacer una serie de preguntas. Una de ellas. Pašir kungs Man ir vesela virkne jautājumu taizemes pārstāvjiem saistībā ar zivsaimniecību. Ļoti daudz zivju tiek eksportēts, taču lielākā daļa nenāk no taizemes. Taizeme nodarbojas tā kā ar zivju atmazgāšanu. Tās zivis, kas tiek nozvejotas eh, klusajā okeānā, ļoti uh, nepieņemamā veidā, un tad, uh, pateicoties brīvēsturniecības nolīgumam, nokļūst Eiropā, taču patiesībā šīs zivis nenāk no tā izemes. Tad runāt par Kambodžu, vēl joprojām ir uh, sarkano khmēru diktatūras atliekas un nepastāv demokrātija. Manuprāt, bērnu prostitūcija ir viens no šausmīgākajiem faktoriem šajā zemē. Bērnu seksuālā izmantošana Kāda situācija ir saistībā ar šo jautājumu? Un tad vēl jautājums starptautiskā mm, krimināla tiesa par sarkano khmeru noziegumiem. Ir izdoti miljoniem eiro vai ir, eh, ir eh, notiesāti cilvēki vai Kambodžai tas ir liederīgi, ka tik daudz miljonu tiek investēti tādām birokrātiskām procesam, kuri panākti tikai pāris uh, um, spriedumu pēc tik daudziem gadiem. Varbūt, ka būtu liederīgāk investēt šo naudu dzīvās cilvēkos, nevis vajātu piecus noziedzniekus, kad cietuši ir tūkstoši un tūkstoši bija arī noziedznieku. Tad runāt par Laosu. Uh, Šeit tiek, notiek milzīga mežu izciršana un iztirgot, tas attiec ne tikai uz Mekongu upes deltu, bet arī citām upēm, arī pilsētu tūmos. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kas dzīvo šo upju krastos, tiek padzīti. Šis ielējas ir arī ļoti stāvas, un šeit nav iespējas eh, vienkārši pārvietoties, jo cilvēki dzīvo pie upes, citādi mm, viņiem nav kur palikt. Un šeit runa ir par monku cilti, kas ir minoritāte, Un šeit eh, komunistiskā vārā eksploatē šos cilvēkus, lai gūtu savu labumu. Paldies, nākamais runātājs, lūdzu. Gomes kundze, paldies jums, paldies arī kolēģiem, paldies par jums, ka, kas pildas tādu starpnieku lomu, un mums ir jāinvestē um, notiekušās pārmaiņās ar jums, jāsniedz savus atbalsts, un Var piekrist arī Butikofer kungam. Mums ir šīs uh, ASEAN fórums uh, sadarbībai ar mums, taču mums ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Mēs bieži zinām to, ka šie institucionālie formu, fórumi ir diezgan formāli un nenodrošina reālu rīcību. Nerunā par tiešām patiesajām lietām, kas ir svarīgas parlamentam, demokrātijai, tiesiskumam. Un šajā ziņā vēlos teikt, ka uh, jūs pirmkārt ir jāpiemina cilvēktiesība. Jums ir ļoti daudz uh, uh, parlamentāriešu, kas ir atrodas ieslodzījumā, piemēram, ko jūs jau pieminējāt savu vadoni, kas atrodas trimdā, kas nevar atgriezties mājās. Šeit ir runa par uh, konkrētu rīcību, tādu oficiālu aktu attiecībās to, kā mēs rīkojamies pret tiem cilvēkiem, kur ir atbildīgie par cilvēktiesību pārkāpumiem pret parlamentāriešiem. Šāda rīcība būtu ļoti būtiska saistībā ar attiecībām ar Dienvidu Austrumāsiju. Tāpat arī gribētu dzirdēt jūsu viedokli, to pieminēja arī mans kolēģis, šeit runa ir par bērnu seksuālo izmantošanu un kā tas ir saistīts ar cilvēku kontrabandu. Es nedomāju, ka tas notiek tikai Dienvidu Austrumāzijā, tas notiek visur pasaulē, globāls fenomens, un mums parlamentāriešiem ir jātiek galā ar šo problēmu un gribētu dzirdēt jūsu viedokli, jo tas var būt ļoti noderīgi. Un vēl viens saistīt joma ir cīņa pret uh, korupciju, nodokļu oāzēm. Tā ir saistīta arī ar cilvēktiesībām. Tas ir eh, ļoti skaidri redzams jūsu pasaules daļā. Tas ir ļoti skaidri novērojams, kaut gan cilvēki to noliedz. Taču jūsu reģionā tas ir ļoti skaidri redzams. Mums ir Panamas dokumentu izmeklēšanas komiteja izveidot un gribētu dzirdēt, vai ir kaut kādi mēģinājumi bijuši izveidot kaut ko līdzīgu jūsu valstīs. Un varbūt, ka arī šajā jomā ir nepieciešams kāds sadarbība. Piemēram, Singapūra ir uh, lielākā nodokļu oāze visām jūsu valstīm, īpaši Indonēzijā. Un noslēgumā vēlos dzirdēt jūsu viedokli par TTIP ņemot vērā jūsu komentārus saistībā ar tirzniecību un darba, ko jūs uzskatāt uh, saistībā ar TPP, jo TTP tiek izmantots uh, kā TTIP uh, paraugs no amerikāņu puses. Paldies. Kurš vēlas atbildēt? There are lots of questions, uh, but I guess tika uzdot ļoti daudzi jautājumi, taču es domāju, ka balstoties uz mūsu ekspertīzi un pieminētajām valstīm, mēs arī sniegsim atbildes. Vēlos pateikties uh, deputātiem par paustajām bažām un ceru, ka varēšu adekvāti atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Šie transatlantiskie partnerības nolīgumi, kā jums zināms, šeit ir iesaistīts 12 valstis, un lielākais spēlētājs šeit ir Maroka. Šajā nolīgumā ir 30 sādaļas, un viens no pretrunīgākajām ir in investoru valstu strīdu nokārtošanas eh, procedūra. Šeit ir sādaļas arī par darbu, par cilvēku tiesībām, par vidi, par darbu un vidi šīs sadaļas nav saistošas, tad neviens neinteresēs par to, kas notiks ar vidi, taču um, sadaļa par uh, intelektuālo īpašumu tiesībām ir saistoša, un tāpat arī par šo strīdus risināšanas procedūru. Ir arī sadaļas par uh, valsts īpašumiem un tā tālāk, bet ja mēs šeit iedziļināsimies, tad būs pārāk sarežģīti. Tātad šie jautājumi par strīdus nokārtošanas procedūru un intelektuālo īpašumu, tie ir ļoti būtiski jaunatīstības valstī. Mums tagad ir vienošanās. Attiecībā uz to, vai šeit tiks nodrošināta kontrole, vai valdības eh, pieņemtās politikas saistībā ar ISDS varētu radīt problēmas. Šobrīd valstīm, valstu valdībām jādrošina vislielākās elastības gums, lai īstenotu politiku, taču ISDS to nepieļaus. Turklāt ir īstenota tāda sistēma, kur trīs locekļu arbitri pieņems papildu lēmums eh, attiecībā uz konkrēto valsti un sadarbību. Tātad ISDS nodrošina tiesības kontrolēt valdības Un tāpat arī šeit uh, tiks ietekmētas tiesas, tiks samazināts valsts suverenitāte, to starp uh, parlamentu un tiesu vāra. Tas apdraud demokrātiju. Un tāpat arī runājot par politiku veidošanu, šeit paredzētās sankcijas nav 10 vai 15 eiro, bet gan miljoni eiro. Uh, Un man šķiet, ka tagad tieks uh, eh, Vatenfelds sūdz Vā Vācijas valdību par diviem miljardiem eiro. Un šeit ir arī gadījums ar Indonēziju Churchill Mining, kur ir divi miljardi eiro summas iesaistīts, un Indonēzija to nevar samaksāt. Tādēļ šis ISDS instruments ir kā pātaga, lai valdības rīkoties konkrētā veidā. Es sapratu, ka uzņēmuma darbības jomā vēlas eh, piedzīvot stabilitāti investīcijām, taču nevajag šeit situāciju sarežģīt, iesaistot vēl trīs arbitrus un ietekmējot valstu politikas. Tad sadaļa par intelektuālo īpašumu ir ļoti būtisks, jo šeit runa ir gan par uh, autortiesībām, gan patentiem, un šobrīd lielākās pretrunas ir saistīts ar piekļuvi medikamentiem. Arvien vairāk cilvēku, tostarp arī azijas cilvēki, nespēja piekļūt medikamentiem, jo to cenas ir ļoti augstas, un transatlantiskais partnerības uh, nolīgumā šī konkrētā sādaļa pieļauj pagarinājumu, kas ir ilgāk par 20 gadiem. Pagar, tātad šie pagarinājumi ir 20 un vairāk gadu ilgi. Un iemesls, kāpēc eh, tiek pieprasīta patentu pagarināšana no farmaceitiskajām, farmaceitiskam uzņēmumiem, ir tādēļ, ka patenti ir ļoti rentabli. Jau pirmos piecos gados tiek gūta liela pēļņa. Tādēļ šāds pagarinājums par 20 gadiem nozīmē vairāk parādu un to, ka mazāk cilvēkiem būs piekļuve medikamentiem. Medikamenti var būt uh, arī lēti, jo medikamenti ir nepieciešami, lai izdzīvotu, lai dzīvotu, lai varētu atgūtos no slimībām. Taču medikamentu ieguve ir kļuvusi neiespējama, jo tie kļūst arvien dārgāki. Un tagad mums ir tirtniecības nolīgumi, kas pieļauj šādus iespējas pagarināt patentus, lai medikamenti kļūtu daudz eh, dārgāki vienkāršajiem cilvēkiem mūsu valstīs. Tā ir problēma ar TPP, samazina valstu suverenitāti un tiesības piekļūt eh, pienācīgai veselības aprūpei. Ir, protams, vēl daudz citu jautājumu saistībā ar šiem nolīgumiem, taču es domāju, ka šajā kontekstā Eiropas Savienība, Eiropas komisija tagad runā, ved sarunas par daudziem tirdzniecības nolīgumiem ar Āzijas valstīm, ar Singapūru, Malaiziju, Taizemi si un citām, un Filipīnām. Un es domāju, ka šeit šādi iepriekš minētās sadaļas arī tiks uh, pārunātas. Un tas atkal radīs problēmas mums, un es domāju, ka Eiropas parlamentam ir zināma atbildība, lai nodrošinātu to, ka cilvēktiesība ietekmes novērtējums, kur ir iekļauts arī tiesības uz pienācīgu piekļuvu medikamentiem, tiks aplūkots. Tad runāt par lausas jautājumu. Šo mēs ļoti kritiski aplūkojam, tātad ASEAN cilvēktiesību pārstāvi. Mēs esam nosūtījuši četras parlamentāriešu delegāciju, kas devās uz šo dambju reģionu, lai vāktu faktus uz vietas. Un viens no iemesliem, kādēļ mēs centāmies izpētīt, kāda ir šo dambju ietekme, īpaši Mekongas upes baseinā, ir tāds, ka mēs gribam piedāvāt atbildīgu investīciju koncepciju ASEAN. Jo, manuprāt, tas, ko Bitikov, nē, jūsu Spāņu kolēģis pieminēja. Šeit runa ir par Ķīnas dambi, kuru finansē Malaizijas. Šeit ir Ķīnas eh, nauda un Malaizijas nauda iesaistīta, un mēs esam sazinājuši ar cilvēkiem un, ve, un palīdzējuši cilvēkiem reģionā, lai viņi iesniegtu lietu pret Malaiziju saistībā ar šo jautājumu. Uh, Ar šo jautājumu ir jānodarbojas reģionālā līmenī, un mūsuprāt, eh, Eiropas parlamentam arī vajadzētu iesaistīties un paust attiecīgas pāršas. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Ja nē, tad. Ak, nē, pirmais kungs. Tātad no tā zemes puses. Par eh, zivsēmniecības kā nozars caurskatāmību. Es tomēr vēlētos uzsvērt to, ka parlament, Eiropas parlamentam vajadzētu um, pamudināt Taizemes valdību noslēgt divpusējas zivsēmniecības nolīgumus ar Taizemes eh, kaimiņu valstīm, īpaši ar Birmu. Uh, jo ja šādi līgumi nav noslēgti, tad cīnīties pret malu zvejniecību ir ārkārtīgi grūti. Protams, ir jābūt arī atsevišķai iestādē, kura var uzraudzīt visu procesu, lai tiešām izsekojamība būtu pilnīga. Otrs, vēlētos tomēr pieminēt mm, sarkanos hmerus. Un, protams, pēc 30 gadus eh, Kambodžā ir bijis pie varas viens cilvēks. Kā jums šķiet, kā mēs varam paģērēt caurskatāmību un transparenci? Es, eh, jebkurā gadījumā, ja kāds process tiek uzsāks, tas atgriežas atpakaļ pie viņa, un jebkurš process ir sava veida fars. Un visbeidzot, kā vajadzētu darboties donoru valstīm? Ar Lausas valdību vajadzētu runāt par eh, to, kā attīstīt tās ekonomiku, jo tā ir pilnībā atkarība, piemēram, enerģijas ziņā, un tas eh, nekādā veidā neuzlabo nedz vienkāršo lausiešu dzīvi, nedz arī lausas vides situāciju. Tā vietā, lai privātais sektors paņemtu lauzu tiesu no energosektoru un arī lielās starptautiskās, eh, or, lielās starptautiskās kompānijas, uh, Tās jau interesē tikai un vienīgi nauda un ieņēmumi un peļņa. Un visbeidzot, jau kāda veida formāli kontakti ar ASEAN institūcijām, to um, nevajadzētu aizēnot dažu ASEAN valstu autoritāro līderu individuālai rīcībai. Es domāju, ka tas būtu labāk, ja sarunas būtu godības, un es domāju, ka tad jautājumi par demokrātiju un cilvēktiesībām arī virzīsies uz priekšu. Runāju kā taizemietis, un ja e, tiks atrunātas klauzulas TTP, TTIPā, kurā tiktu runāts par medikamentu pieejamību, tad eh, es uzskatu, ka tikai un vienīgi mm, tikai un vienīgi apdrošināšanas medicīna var nodrošināt adekvātu medikamentu pieejamību. Thank you very much. Paldies! Un eh, debats turpināsim rīt. Time to discuss the other. Turpināsim rīt citā komitejā. Paldies, ka jūs piedalījāties mūsu komitejas sēdē. Un tagad uzreiz paudzam pie 17. punktu izskatīšanu saistībā ar miera līgumu. Un es ceru, ka miera sarunas turpināsies un ka risinājums tik raksts, rasts. Es aizsūtīju Santasam, prezidenta kungam, eh, apsveikumu par to, ka viņš ir saņēmis Nobel miera prēmiju. Te Grandes kungs pirmais, lūdzu. Sí, gracias, señor presidente. Jā, paldies, priekšsādātā kungs. Tā tad um, iepazīstināšu jūs ar ad hoc delegācijas darba braucienu. Un uh, šī ad hoc delegācija devās, lai uzraudzītu un skatītos, kā norita referendums. Un um, vēlos iepazīstināt komiteju ar uzraudzības komitejas rezultātiem. Uh, Vēlos pateikties e, Kolumbijas pusei un vēlos runāt arī delegācijas vadītāja vārdā, kurš, diemžēl, nevarēja šodien ierasties. Es um, mēģināšu varbūt nerunāt e, tādu, pers neizteikt personisku viedokli, Un um, es, kā Andu delegācijas parlamentā priekšsēdētājs sadarbībā ar e, Eurolotu prezidentu un arī citām iesaistītajām pusēm, tad um, tāpēc e, sociāldemokrāti no Zviedrijas un arī no citām pusēm bija tā tad e, Bojkov kungs un arī citi ECR no Bulgārijas, no, no Spānijas. Tā tad e, ļoti labi izveidota delegācija Elrika Lunačeka no Austrijas un e, tā tad. Um, šādai ad hoc delegācijai nav konkrēti noteikumi, kā tā tiek veidot, un nav tāda ārkārtīgi striktu uzraudzības kritēriju. E, parlaments jau agrāk ir izteicis savu, iesaist, savu vēlmi iesaistīties šādās, šādās novērtēšanas e, pārskat misijās. Mums e, šīs vizītes laikā bija iespējams tikties ar veselu virkni uh, iesaistīto cilvēku. Mēs e, tikāmies ar Kolumbijas dažādu iestāžu pārstāvjiem, tikāmies ar partiju pārstāvjiem, mums bija tikšanās arī ar, ar kancleru un kancleru vietnieku. Sarunas bija atvērtas, un arī bijušais prezidents eh, bija paredzēts mums ar viņu tikties, un tomēr mēs tikāmies eh, vairākās, vairākos vietējos eh, centros un tikāmies gan Bogotā, gan Meņinā, gan Montesā. Un mēs e, tikāmies ar dažādu militantu uzbrukumu upuriem. Tikāmies arī ar Eiropas Savienības īpašo sūtni Kolumbijā. Tika organizēta īpaša preses konference, kurā mēs Eiropas parlamenta vārdā nācām e, klajā ar uh, plēsas preses paziņojumu. Tā tad 51,2% balsoja nē, un ārpus Kolumbijas. Tā kā balsoja pār, bet Kolumbijā tomēr gala rezultāts bija pret. Un eh, šajā preses relīzē mēs nācām klajā ar sekojošu paziņojumu. Mēs eh, apsveicam cilvēku izvēlēto demokrātijas ceļu, bet eh, mēs eh, augstu vērtējam abu politisko grupu viedokli. Un esam pārliecināti, ka sarunas mierīgā gaisotnē turpināsies arī nākotnē. Mēs um, vēlamies redzēt uh, referendumu rezultātā iedibināmies ilglaicīgu mieru. Un uh, Eiropas parlaments turpinās atbalstīt Kolumbijas miera procesu un uh, Eiropas padomes sagatavotais teroristu saraksts, kurā ir ierakstīts arī vairākas kolum Kolumbijas eh, militārie grupējumi. Mēs nosodam šādu rīcību. Izteicām arī savu viedokli par Eiropas Savienības īpašā miera sūtņa darbību Kolumbijā. Jā, arī Kolumbijā iesaistītās puses vēlas mieru procesu, bet, diemžēl, atšķirs viedokļi par to, kā to panākt. Visām pusēm ir jāpiedalās un jādod sava artava, lai iedibinātu un stiprinātu mieru. Un eh, mēs ceram, ka referenduma rezultātā tiks izveidots miera līgums, kas būs pieņemams visiem. Eiropas Savienība turpinās savu izšķirīgo lomu miera procesa iedibināšanā. Santos kungs, kurš šobrīd ir sa saņēmis eh, Nobela miera prēmiju, daudz un smagi strādā, lai šis miera nolīgums eh, darbotos. Un visbeidzot, Santas kungs eh, savā paziņojumā saņemot Nobela miera prēmiju pieminēja Eiropas Savienības lomu un pieminēja to, ka dialogam starp visām iepriekšējās iesaistītajām pusēm tas ir ļoti augstu novērtēts. Un eh, šķiet, ka tomēr nākotne ir neskaidrība attīta.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 Es e, kopā ar Luida Grandes un arī citiem piedalījos šajā delegācijā, un arī es vēlētos pateikties, izteikt savu visirsnīgāko pateicību gan e, Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī visiem pārējiem, kuri piedalījās referendumu uzaudzībā. Tā nav pirmā delegācija, kura Eiropas parlamenta uzdevumā dodas uz Kolumbiju. Un eh, mēs ceram, ka eh, tātad bija skaidri redzams, ka referendums ir tikai pēdējo mēnešu smaga darba konsistence. Un eh, referendums, īpaši raugoties uz notikumu attīstību Kolumbijā, ir ļoti būtiski vērtējams. Mēs turpināsim sekot līdzi, kā norit sarunas cerības, Kolumbijas mierīgai nākotnē ir. Burtiski pēdējo pussimts gadu Kolumbijā ir bijuši militāri konflikti, ir pienācis laiks to beigt. Vairāk miljoni ir gājuši bojā un bijusi spiesti pa, pamest savas mājas šā konflikta rezultātā. Referendums noritēja ļoti mierīgi, un tomēr daudziem referendumu rezultāts bija negaidīts un pat nepieņemams. Bet, lai arī kāds tas ir, tauta ir vēlējusi, izteikusi savu gribu, un tagad um, Kolumbija šķiet ir nostājusies uz ļoti slidenas takas. Mēs nezinām, kāds būs šā ceļa galamērķis, bet mieru jau grib visi. Šobrīd eh, ir uzsākušās sarunas. Sarunu gaisotne ir ārkārtīgi trausla. Un uh, burtiski pēdējās nedēļās mēs esam redzējuši tādu gaismas un cerības staru, un arī prezidents Santos ir izteicies, ka visi, kuri vēlas iedibināt mieru, tad uz to ir smagi jāstrādā. Bet redzēsim, ko nesīs nākotne. Un e, burtiski pēdējās nedēļās e, arī viena no lielākajiem nemierniekiem ir nākuši klajā ar paziņojumu, ka viņi iestāsies tomēr par mieru. Arī Santos kungs, saņemot Nobela prēmiju, ir teicis, ka tas ir ļoti labs pamudinājums strādāt tālāk un eh, miera sarunas eh, turpināsies Kolumbijā. Es vēlējos tikai uzsvērt, ka mēs eh, turpināsim sekot līdzi notikuma attīstībai Kolumbijā. Un tiešām mēs ceram, ka visas politiskās grupas Kolumbijā uh, varēs vienoties par visiem pieņemam rezultātu. Uh, Paldies, Brok kungs, un apsveicu no EKR puses De Grandes kungu par šo uh, īstermiņa novērošanas misiju, bet man, protams, lika vilties referendumu rezultāti. Es neesmu referendumu uh, fans eh, pēc Brexita un pēc šī referenduma, tas tiešām ir dīvaini, kā vissaržģītākos jautājumus valdības noliek eh, referenduma eh, rokās, referenduma ziņā, un, manuprāt, vajadzētu eh, tieši parlamentāriešiem lemt par šiem eh, jautājumiem. Referendumos nekad nespriež par vienkāršiem jautājumiem. Bet, nu labi, es, protams, biju vīlies par to, ka prezidents Lība bija pret referendumu un kampaņu mm, pret īstenoja, un eh, mani arī pārsteidza, ka bija nesodāmība par līderiem un ka uh, um, ir kaut kāda vienošanās par Santos glābšanu un mieru saglabāšanu ar FARC un eh, ELN eh, jautājums pat netika skatīts referendumā. Un tagad ir sarunas, ka FARC līderiem eh, varētu būt piecu gadu trimdā Kubā un um, ja kādreiz vēl būs referendums, es ceru, ka tad eh, cilvēki šo jautājumu atrisinās. Paldies, Nātkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Miera eh, līgums. Uh, ir eh, šajā gadījumā slikts līgums, eh, jo vispirms ir jārod eh, līdzsvars starp līdzsvaru un taisnīgumu, un tas taču nav iespējams. Man šķiet, ka rezultāts bija slikts, bet pats ceļš uz to nebija slikts. Pēc 70 vardarbības gadiem, līdzīgi kā Venecuēlā, tagad mums Eiropas parlamentā ir jāpadomā, uh, vai mums nevajadzētu iejaukties eh, ar mūsu lēmumiem eh, tautas eh, nobalsošanā. Moldovā mēs iejaucāmies, iesaistījāmies vēlēšana procesā, Kolumbijā mēs darījām to pašu. Uh, Eh, rezultāts arī man nepatīk, bet man vēl mazāk patīk, eh, ja mēs, ies, ja mēs iejaucamies demokrātiskajā attīstībā. Eh, Kolumbijā nobalsoja 40% iedzīvotāju, 20 balsoja pār, 20 pret. Tātad šeit mēs runājam par kaut ko ārkārtēju, un tas ir ļoti mazs uh, skaits. Bet šeit netiek uh, pieminētas divas lietas. Pirmkārt, FARC dominē eh, narkotiku tirzniecībā. Tas bija ļoti liels spēks narkotiku tirzniecībā, un par to neviens neko nesaka, ka narkotiku tirzniecības tīkli ir jāsagrauj, vai arī par to, ka bijušie narkotiku tirgoņi ar miera procesu varētu tikt legalizēti. Kurš tad zina, kādi kontakti viņiem bija? ar saviem tīkliem. Eh, biedra Timošanko eh, pati eh, neizskaidroja, kā tad būtu, ja viņa nepaskaidrot, kādi bija viņas kontakti, un viņiem tas arī nebūtu jādara, jo viņi grib to paturēt slepenībā, viņi negrib atklāt savus kontaktus, un tad par uh, nesodāmību. Kolumbijas tautai būs par to jāmaksā no savas kabatas. Fārk to nedarīs. Viņi grib uh, paturēt savus līdzekļus savās kabatās. Eh, kāpēc? Tāpēc, ka uh, viņi saglabās savu loģistiku no tirzniecības un no naudas viedokļa. Es esmu pārliecināts par to, ka būs miera process, tas ir neapturami. Uh, un arī ar LN e būs uh, miera līgums, bet uh, nerunāsim šeit par mieru. Uh, ja mēs Kolumbijā vienkārši noraugāmies, kā zeļu un plaukst narkotika tirzniecību un ka tas viss paliek vienās un tās pašās rokās. Paldies, Lunačeks kundz, lūdzu. Paldies. Paldies. Es eh, arī biju šīs eh, delegācijas sastāvā, un es gribētu pateikties um, delegācijas līdzpriekšsēdētājam, Degrandes Paskalkungam un arī otram priekšsēdētājam, un šīs brauciens bija tāds ļoti īpašs. Visi deputāti, kas devās šajā braucienā, vienojās par to, ko mēs vēlamies panākt neskanoties uz eh, to, eh, ka mēs varbūt no pirmās dienas to negribējām teikt, mēs tomēr visi eh, vienojāmies. Gribu atgriezties pie tā, kas tikko tika teikts. Es atceros referendumu dienu. Tā bija svētdiena. Harogi kungs un es, mēs bijām tur, kur gubernators, kas cīnījās par pozitīvu rezultātu, uh, Viņš bija ieradies eh, tur, kur tika atvērts vēlēšanu iecirknis, eh, un eh, viņš teica, ka cilvēki visu laiku visu salīdzina ar to, ko piedāvātu miers, bet šis miers nebūtu perfekts, bet tas būtu tas, ko viņi vispār varēja sen. Un, un Kolumbija ir pieradusi pie šī perfektā kara gadu desmitiem. Uh, Un e, kaut gan šis nolīgums nav perfekts, tas tomēr ir labākais, ko var sasniegt. Tātad, e, lai arī no kuras politiskās grupas mēs būtu, mēs, e, mūs ļoti sāpināja tas, ka šis nolīgums netika pieņemts, un tagad ir jāsāk atkal no jauna. Varbūt ar Nobel mieru prēmijas atbalstu bet es eh, būtu labprāt redzējusi pozitīvu eh, rezultātu referentumā ar Eiropas Savienības atbalstu. Gadrīz visi, kas bijām tur, eh, mēs bijām viensprātis. Federika Mogherini teica arī pēc referenduma pirmdienā, ka Trasta fonds uh, ir kaut kas tāds, ko viņi piedāvās padomēji, lai mainītu to, kā mēs atbalstām miera procesu. Tātad mēs uh, atbalstīsim to savādākā veidā. Līdz ar to um, šis nolīgums būs atšķirīgs no tā, par kur tikko bija balsojums. Bet te ir runa arī par uh, FARC neiekļaušanu teroristu organizāciju uh, um, sarakstā. Un uh, to, uh, tas ir panākts parakstot nolīgumu un nevis ar referendumu izgāšanos. Situācija ir diezgan līdzīga Brexit uh, referenduma patiesībā. Uh, kampaņā tika pausti daudzi mēli un puspatiesības, un uh, Farka upuriem droši vien bija ļoti grūti balsot par uh, Uh, skaidri redzot, ka FARC uh, kaujinieki un biedri saņemtu naudu, lai atkal ie, iekļautos sabiedrības dzīvē, un lai viņi varētu atkal dzīvot uh, sabiedrībā, un ka viņiem tiktu garantēts piecas vietas parlamentā un tā tālāk. Ministrs eh, teica, ka bijušie kaujinieki saņems eh, atliedzību, bet ka tas izmaksāšot eh, mazāk nekā viena cīņu diena. Es domāju, ka šajā kontekstā ir skaidri jāpasaka, ka to reģionu uh, lielākā daļa, kur bija šie konflikti un kur dzīvo upuri, tie nobalsoja par. Pret nobalsoja uh, tieši tie, kas uh, dzīvo lielajās pilsētās, kur šos konfliktus tā tik ļoti neizjūta. Viens Kolumba, Kolumbijas žurnālists uh, rakstīja par to, ka maģiskais realisms ir pārvērties traģiskā realismā, un es domāju, ka tagad tas ir mūsu uzdevums šeit Eiropas parlamentā atbalstīt uh, procesu, lai viņi var gūt progresu un lai tiešām būtu miers. Alois Pēterle, kurš nekad nav tirgojies ar kokaīnu, bet ar lielu daudzumu medus gan. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji! Smo tudi s to misijo pokazali. Man ir liels prieks, ka ar šo delegācijas braucienu mēs parādījām, ka mēs vēlamies, lai būtu miers Kolumbijā. Referendums ir parādījis, ka miera jautājums valstī ir ļoti sarežģīts. Mums ir jāpatur šis uh, pamiers, uh, mums ir jābūt politiski gudriem un arī politiski iekļaujošiem. Uh, Es domāju, ka Nobel miera prēmija ir stiprinājusi Santos kungu pozīciju. Viņš eh, tagad jau turpinās miera procesu, un es būšu ļoti priecīgs, ja Eiropas Savienība turpinās viņu atbalstīt, un arī Eiropas parlaments turpinās viņu atbalstīt. Paldies! Paldies, un es varu tam pievienoties. Jebkura vienošanās par mieru vienmēr ir uh, eh, netaisnīgi pret kādu iesaistīto pusi un tas uh, ir jāpieņem, jo, kā jau Loņāčeks kundze teica, tas vienmēr ir taisnīgāk un lētāk nekā, ja tas viss izgāžas. Jā, es pilnīgi saprotu to visu, es saprotu uh, daudzām ģimenēm nodarīto postu un ciešanas, es saprotu, ka tas daudziem vispār neliekas smieklīgi, ka um, uh, tad šie cilvēki var brīvi staigāt pa valsti, un tomēr uh, es eh, nebūtu tik drošs, ka pēc šīs izgāšanās eh, pagad eh, tas viss tiks tiešām noslēgts. Ja tā būs tāda ilgtermiņa uh, procedūra, tad tas var arī izgāsties, un tam būs milzīgas izmaksas uh, Kolumbijai un uh, valstī kā tādai. Un tāpēc uh, mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos eh, tagad no ārpuses, lai šis brīdis eh, netiktu zaudēts, eh, lai varētu izmantot šo situāciju un tomēr noslēgt šo mierlīgumu. Esmu pateicīgs Degrandes kungam un kolēģiem par šo ziņojumu. Mums vajadzētu paturēt prātā un acīs šos notikumus, sekotiem līdzi un a, izmantot izdevības, ja varam kaut ko līdzēt. Paldies! Tagad pāriesim pie Grūzijas. Kurš sniegs šo ziņojumu? Gomešas kundze. Jā, jā. Viņa mums ziņo par visiem braucieniem. Man ir liels prieks, ka mēs varējām doties uz Gruziju ar EP eh, e delegāciju. Mēs ļoti labi sadarbojāmies ar ECO un ECO ietvarā. Uh, parlamentārās asamblējas ietvarā ar NATO mēs arī sadarbojāmies. Un man bija liels prieks vadīt ļoti labu deputātu delegāciju. Man liekas, ka mēs ļoti labi strādājām, un tas arī izvērtās arī galīgajā preses paziņojumā, ko mēs sniedzām preses konferencē ar citām starptautiskajām delegācijām, kas veica vēlēšanu novērošanu. Mēs, protams, zinājām, kas ir likts uz spēles eh, - demokrātiskā konsolidācija Gruzijas valstī. Mums bija liels prieks, ka beidzot eh, dienu iepriekš padome paziņoja, ka bezvīzu režīms ir apstiprināts. Tas bija svarīgs eh, lēmums, to Gruzijā visi atbalstīja. Un, uh, Eh, tas vēl uzsver to, kas mums bija sakāms. Protams, ka vēlēšanas nenotika apkopētajā Dienvidosetijā un Abhāzijā. Bet uh, tur, kur tās notika, cilvēki zināja, ko viņi dara. Uh, eh, vēlēšanu administrācija bija ļoti laba, mūs tiešām patīkami pārsteidza vēlēšanu komisijas darbs. Un uh, šī kundze, kas vadīja, delega, kas vēlē, vadīja vēlēšanu komisiju, uh, Un nu, mums pēc vēlēšanām bija tikšanās ar viņu, un viņi tiešām lieliski strādāja un arī ļoti pozitīvi uztvēra mūsu ieteikumus, bija gatavi tās uzreiz, tos uzreiz ieviest. Un man jāsaka, ka valdība arī pozitīvi mūs uztvēra, jo mēs ar ārlietu ministru tikāmies pēc mūsu preses konferences. Un, protams, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, mēs eh, pēc būtības komentējām šīs vēlēšanas. Mēs uzteicām to, cik profesionālā veidā balsošana notika. Tur sievietes spēlēja izšķirīgu svarīgu lomu, jo viņas bija atbildīgas par lielāko daļu vēlēšanu apgabalu un, un vēlēšanu iecirkņu. Bija problēmas. Uh, daudzos uh, iecirkņos ar to, ka pārāk daudz cilvēku bija ieradušies. Proti, eh, lai Uh, veicinātu caurskatāmību. Parāk daudz cilvēku bija akreditēti kā vietējie novērotāji, un viņi acīm redzami nebija vietējie neatkarīgie novērotāji, bet vadošās partijas novērotāji. Un bija problēmas ar uh, dažajiem uh, uh, incidentiem, kad tika iebiedēti cilvēki, divi, trīs tādi redzamāki incidenti, arī Tbilisī tuvumā kur mums arī bija e, iespēja e, ierasties un e, novērot vēlēšanas vienā no iecirkņiem, kas bija pilnīgi nevajadzīgi. Un zināmā veidā tas pat nenāca par labu baldošajai partijai, kura uzvarēja vēlēšanās. Un daži no šiem cilvēkiem pat bija saistīti ar valdošo partiju, un mēs to pateicām. Uh, Un, manuprāt, tas bija svarīgi. Mēs arī uzsvērām to, kas bija noticis priekšvēlēšanu kampaņā. Protams, bija milzīga spriedze, kas uh, kulminēja um, uh, kādu kandidātu mašīnu uzspridzidot. Un tas arī uh, bija ļoti kaitīgi Mēs eh, prasījām, lai eh, tiktu izmeklēts šī situācija, ne tikai šī politiskā lieta, bet arī citi uh, incidenti, lai tiktu izmeklēt, tas ir izšķirīgi svarīgi. Mēs zinām, ka tā ir milzīga problēma, uh, tieslietu sistēmas reforma, bet uh, nesodāmība uh, šo incidentu izraisītājiem ir nepieņemama. Un uh, šīs valsts mantojums, uh, kā visas uh, bijušās uh, padomju okupētās valstis pagātnē eh, nelegālu eh, reģistru, eh, tad ierakstu izmantošana bija ļoti kaitīga, atcerieties Rustavī divi lietu, tas ietekmē arī ģimenes dzīvi. Jā, protams, šādas lietas novērš uzmanību no svarīgiem politiskiem jautājumiem, kas tiek aspriesti. Uh, un UNM nepieņēma mūsu ielūgumu iesaistīties mūsu organizētajās debatēs ar visām uh, politiskajām partijām. Vispirms viņi pienā, uh, ieradās pie mums, bet viņi nepiedalījās debatēs, un arī premjers nepiedalījās debatēs, un, protams, nu, to gribēju tikai uzsvērt. Es gribēju uzsvērt, ka uh, būs 30. Eh, oktobrī otra vēlēšana kārta, bet pirmajā kārtā eh, parādījās ļoti polarizēta eh, aina. Valdošā partija uzvarēja, un tagad šis lielais jautājums ir, vai UNM boikotēs vai nē. Ir aicinājumi boikotēt, bet ir arī aicinājumi to nedarīt. Es domāju, ka boikots būtu kā iešaut pašiem sev kājā, un tā būtu arī vēlētāju pievilšana. Uh, Un uh, um, es ceru, ka uh, arī cilvēki tiks pārliecināti uh, šādu ideju neaizstāvēt. Jautājums ir uh, par to, ka šai polarizācijai nevajadzētu novest pie vardarbības uh, pieauguma uh, tagad otrajā kārtā. Un pretēji tam, ko Krievijas novērotājs Kalašņiekov kungs teica, šī nav uzvara Krievijai, manuprāt, neskatoties uz to, ka prokrieviskā partija ieguva trešo uh, labāko uh, rezultātu un uh, pār, tātad tika pār šim slieksnim, uh, bet ar otro kārtu rezultāti vēl var mainīties. Šie ir pagaidu rezultāti, bet eh, es nedomāju, ka tas bija, ka tā bija Krievijas uzvara, jo lielākā daļa cilvēku valdošajā partijā a, nav ar Krieviju saistīti. Yes, thank you. I'm... Jā, paldies. Man nav jāatkārto tas, ko Anu teica. Es to plaši atbalstu. Viens svarīgs aspekts ir tas, ka ņemot vērā to, ka divas galvenās partijas ir eh, zināmā mērā eh, virzītas, vadītas ne tikai no ārpuses, kas attiec uz ONM, bet eh, miljardieris valstī kaludzu, ka šis miljardieris valst, valstī spēlē būtisku lomu un ka nav leģitīma uh, valdība un ir eh, šis te fons, eh, neviens nezina, vai viņi ir tur, kur viņi ir, tāpēc, ka viņus atbalsta cilvēki vai kāds eh, aiz kulisēm viņus tur ir ielicis un tāpēc viņi tur var būt. Tātad politiskais vēstījums no mums un varbūt vēl citiem no Mogherīnī būtu jāraida tāds, eh, sakot Ivanišvilī kungam, lai viņš atturas no tās lomas spēlēšanas, ko viņš spēlē. Viņš iespējams finansēja kampaņu, tas arī bija viens aspekts, kas tika uz, u, uzsvērts, proti, ka viņa partijai bija daudz vairāk līdzekļu pieejami nekā visām citām partijām kopā, un tā nav tāda veselīga konkurences vide. Uh, Šādas lietas būtu jāpārtrauc, nākamajā kārtā to nevajadzētu pieļaut. Un no otras puses šī otra pu partija, uh, kura, kura ir arī vēl bijušā priekšstādātāja ietekme, viņam vajadzētu apzināties, ka viņam tur vairs nav nekāda loma spēlējama. Uh, tā ir uh, realitāte, un es domāju, ka pilsoņi arī to novērtētu. Visā citādi es domāju, ka mums ir pamatots iemesls atbalstīt jauno valdību tās centienos tālāk demokratizēt valsti. Priekšsēdētam nav ieslēgts mikrofons. Sākumā ik viens piedalīsies otrajā raundā, iespējams, lai novērstu divas trešdaļas vairākumu, kas būs grūti, jo vēlēšana likums, tāpat kā citās valstīs, ir tāds bīstams, ļoti bīstams. Daļa ir saistīta ar Tibilis un daļa ar citiem, un šeit trūkst sasaists un ļoti viegli panākt 48% trešdaļus vairākumu. Es ar, to, es ar viņiem par to esmu runājis un ir pieprasīts, lai viņi maina vēlēšanu likumu. Un no nu, tā izriet otrā lieta. Manuprāt, šis divu trešdaļu vairākums ir ļoti liels vilinājums eh, cilvēkiem valdībā rīkoties tā, kā nevajadzētu, jo to ir vienkārši izdarīt, nav nepieciešams gūt koalīcija kompromisam. To mēs piedzīvojam arī no Eiropas Sanības dalību valstīm, un tas nav liederīgi. Tādēļ mums tiešām vajadzētu viņiem pateikt, ka uzvara ir jāizmanto tā pieticīgā veidā. Nevis, kam vairākums ir viss. Nē, vairākums balstās uz tiesiskumu. Uh, uz kontroli un nevar vienkārši visu izdarīt vairākums. Tā ir nepareizi izpratne par to, kā darbojas demokrātija. Manuprāt, tas ir no mūsu puses ļoti skaidri jāpaskaidro jau ļoti agrīni, citādi pozitīva attīstība Eiropas virzienā var būt apdraudēta. Un, manuprāt, šeit mēs varam nosūtīt Anna šādu vēstījumu no šodienas, kur beigās apsveicam, bet pieminam šādus jaukus komentārus. Paldies! Kurš tagad ir gatavs pārņemt? Gāler kungs. Nē, vairs nav man laika. Runner's World. Okay. No, I have to no, I'm not standing here. I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the oldest, not the oldest. Kolēģi, esmu šokēts par to, ka esmu visilgāk šeit strādājušais, iespējams pat vecākais, jā, nu, man bail, ka tā ir. Tagad turpināsim ar sarakstu, un kurš bija nākamais? Mamikina kungs, lūdzu. Paldies jums, priekšsēdētāja kungs. Es eh, negribētu atkārtoties to, eh, par to, ko jūs dzirdējat no Annas eh, Gomešas, mūsu delegācijas vadītājas. Vienīgais es gribu tikai pateikties gan viņai par vadību, gan visiem kolēģiem. Uh, Un uh, ļoti nedaudz piezīmju. Pirmam kārtām nu, mūsu komanda, mūsu uh, novērošanas komanda bija uh, kopā ar deputātu Javieru Nartu no liberāļiem bija Balnīs pilsētā un ap to. Šis reģions ir atšķirīgs ar to, ka tur dzīvo vairākumā nacionālas minoritātes, pārsvarā azerbaidžānieši un armēņi. Un, uh, Mēs pat bijām arī tādās uh, ciematos un saģos, kur uh, dzīvo viens grūzīns vai vispār neviena etniskā grūzīnā. Uh, Un eh, jāsaka, ka to, ko nodemonstrēja Gruzijas eh, vārā eh, šoreiz šajās vēlēšanās, ka uh, bija ārkārtīgi tolerantā attieksme tieši pret nacionālām minoritātēm, piemēram, sadarbojoties ar amerikāņu fondu USAID, tika nopublicēta visa informācija arī azerbaidžāniešu valodā, un arī bileteņos bija uzrādīts ne tikai gruzīnu valoda, bet arī azerbaidžānu valodā uh, nu, kandidātu vārdi, uzvārdi, kas, kas manā skatījumā ir apsveicami. Armēņu valoda nebija, bet tas mums skaidrīja ar to, ka armēņu nacionāla minoritāte tur, kur mēs bijām, perfekti pārvalda gruzīnu valodu. Uh, Kas attiecas <clears throat> uz um, incidentu Marneuli pilsētā, mēs tur bijām stundu pirms tas viss notika un bijām jau gatavi kopā ar Javieru Nārtu, neskatoties uz drošības apsvērumiem un ieteikumiem, atgriezties atpakaļ, bet uh, par nelaimī policija jau bloķēja visas ielas un mēs nevarējām redzēt, bet cik es, uh, nu, ko, ko es dzirdēju arī no citām starptautiskam novērēšanas misijām, galvenais iemesls bija tas, ka cilvēks uh, gribēja otro reizi nobalsot, un no, no tā, ka viņu nelaidā, no tā izceļās, izcelās konflikts, uh, bet tur ir ļoti viena būtiska piezīmē, ka uh, katrā iecirknī, katrā, mēs, mēs apmeklējam 12, kur, kur mēs bijām, uh, bija kaut kāds cilvēku bariņš. 10, 20, 15 cilvēki, mēs jautājam, ko jūs darat, mēs stāvam, ko jūs gaidat, mēs novērojam. Bet viņam nebija oficiālu, pat arī uh, lokālo novērotāju badži, bet nu, nu tādi bija un tad mazliet saspringta atmosfēra, tas, tas bija jūtams, tas ir fakts. Uh, uh, bet vispār bija 29 tūkstoši novērotoju tikai no vietējiem, un kā pajokoja premjerministrs, viens novēr, novērotājs uz 83 iecirkņiem, vēlēšanu iecirkņiem. Un vēl ko gribētu pateikt, ka man šķiet, ka Grūzijas varas nu, pārvilka pāri ar, ar visam, ar, ar visam uh, akcijām, ko viņi ņēmā arī no drošības aspekta šajās vēlēšanās. Visdrīzāk, tā skaitā arī mēs <laughs> Eiropas parlaments tik e, nežēlīgi kritizējam savā <laughs> laikā Gruziju, ka viņi, ka viņi gribēja parapdrošināties, es to varu nosaukt, dubultā aizsardzība pret kariesu, jo, jo piemēram, cilvēkam lika šķidrumu uz, uz pirkstiem atstarojošo. Uh, Pēc tam kat, katrā um, vēlēšanu iecirknī bija fotografijas tiem uh, cilvēkiem, kuri balso, tātad vēlētājiem. Pēc tam pārbaudīja pases, pēc tam lika zīmogu uz vēl uz katru biletēnu. Nu, Latvijā es neko līdzīgu nekad <laughs> nebūtu bijis piedzīvojis, bet nu, Grūzijā šās vēlēšanas arī bija tā, kas nu kas, bet karuseļu un bileteņu viltošanas noteikti šajās vēlēšanas nebija. Nu, laikam, la, laikam tas ir viss. Uh, Skatīsimies, kas notiks otrajā raundā, jo vēl 73 deputāti, nu, kā zināms, ir, tiek ievēlēti pēc mažoritāras sistēmas. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem. Paldies, Mamikings kungs. kungs. Anis Fatīgas kundze lūdzu nākamā. Thank you, Chair. Uh, of course, I, I... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, protams, es arī varu piekrist visam tam, kas šeit izskanēja par mūsu misiju Gruzijā. Vispirms eh, vēlējos pateikt, ka mēs ļoti efektīvi strādājām, kaut arī mūsu komanda nebija skaitliska liela. Un komandu ļoti veiksmīgi vadīja Gomeša skundze, tāpēc vēlētos sveikt Gomeša skundzi par ļoti labi vadīto misiju. Es varbūt šeit vairāk neizteikšu novērotāju bāžas, tikai vēlējos pateikt, ka mēs eh, ļoti daudz ko redzējām, ļoti detalizēti novērto, novērē, novērojām un tiešām eh, mēs ļoti niansēti varējām redzēt visu vēlēšanu procesu. Es tomēr vēlētos izteikt eh, savas bāžas, personīgas dabas bāžas, un redzēsim, kas notiks eh, tuvākajās trīs nedēļās. Jo es uzskatu, vismaz balstoties uz savu pieredzi, tad eh, zināmi apvainojumu par to, ka administrācija pirms vēlēšana periodā ir rīkojusies tādējādi vai citādāk, tas ir bažu avots. Jā, trešā puse pavisam atklāti ir nostājusies Krievijas pusē, un tas tiešām ir pamainījis nedaudz arī gaisotni Grūzijas parlamentā. Uh, jo divas mazās partijas, tātad, kas ir proeiropeiskas, viena vada e, Usupašvili un otra Sandrija, tātad šīs partijas zaudēja. Un e, viena no šīm partijām jau agrāk bija iestājusi, īstenībā abas šīs partijas bija koalīcijas, atbalstošās partijas, uh, Viņas varbūt darbojās dažādi atkarībā no savas politiskās pārliecības, bet eh, šīs partijas bija atbildīgas savā darbībā. Un eh, es jūtu, ka mainās partiju pārstāvju tonis un runas veids, un to parlamentā var redzēt. Tas pilnīgi noteikti ir bažu pamats. Un uh, Es varu iedomāties, eh, kas tur varētu notikt tuvākajās nedēļās. Otrs jautājums par Gustāvī. Mums ir jāsaka vēlreiz un atkal, lai Gruzijā spētu pastāvēt tiešām reāla opozīcija, tad um, plašsaziņas līdzakļos ir jābūt zināmai vārda brīvībai. Piekrīt to viedoklim, kur jau šeit eh, izteicās, ka opozīcijai ir jāturpina strādāt. Ir tomēr ārkārtīgi būtiski, lai opozīcijas partijas būtu parlamentā un nodrošinātu parlamentārisma demokrātijas uh, īstenošanu. Bet, um, jā, varam iedomāties uh, situāciju, kur uh, līderi tiek iemesti cietumā, kur uh, miljonāri, biljonāri un prokrieviskās partijas uh, tā kā ņem plašsaziņas līdzekļos pārsvaru, tas, protams, ir bažu avots. Tāpēc tiešām otrajā raundā mums ir jāpiedalās novērošanā un redzēsim, kāds būs šo vēlēšanu rezultāts. Es tiešām uzskatu, ka demokrātiskas Grūzijas izdzīvošana būs atkarīga no šī otrā raunda. Ostrēvičs kungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, piekrītu kolēģi teiktajam. Uzskatu, ka vēlēšana dienā novērotājs bija pilnīgi korekts un tomēr pirms konkrētās vēlēšana dienas, pirms vēlēšana kampaņas laikā pārkāpumi bija. Un eh, tas eh, varbūt būtu jānošķir. Un tomēr, ja vienmēr tiekoties ar Gruzijas pārstāvjiem, mums ir par to jārunā. Valdošā koalīcija ir izmantojusi zināmas knifiņas pret opozīciju, un e, dažkārt šie knifi ir bijuši ārkārtīgi nepatīkami, pat liekot uz spēles opozīcijas kā tādas e, pastāvēšanu. Tātad šie uzbrukumi ir bijuši daudz un dažādi un dažāda līmeņa. Patiesībā, kas tad ir noticis pēc pirmā vēlēšana raunda, notiek e, tāda varas konsolidēšanās eh, valdošās koalīcijas pusē. Iespējams, ka divas trešdaļas arī viņi saņems. Un eh, tas nozīmē, ka opozīcija pilnībā izzudīs. Vismaz no liberāļu viedokļa raugoties, tad liberālās partijas eh, ir pilnīgā izjukumā. Seraņa otrajā raundā Viņi pat nezin, vai viņi piedalīsies vai nē. Tātad, ja vēlēšanas novedīs pie opozīcijas spēku vājināšanās, tad tas nav tāds notikuma attīstības ceļš, kādu vēlamies redzēt Gruzijā. Mēs vēlamies, lai tajā būtu veselīga konkurence starp dažādām politiskajām partijām. Un tomēr mums ir jāpilda mūsu solījumi, mūsu Gruzijai dotie solījumi. Proti, vīzu liberalizācijas režīmam ir jāstājas spēkā, kad, kā mēs to atrunājām, un e, jau kāda vilcināšanās no Eiropas Savienības puses Gruzijā izraisa virkni jautājumu un arī pamatotas bāžas un šaubīšanos. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādara viss, kas e, atkarīgs no mums. Mums ir jāmēģina Libe komitejā strādājošie deputāti pārliecināti, ka e, vīzu liberalizācija ir jāpatur prātām, tam ir jābūt mērķim, un e, šis mērķis ir jāaizpilda atrunātajā laikā. Tā tad. Un visbeidzot, es e, neuzskatu, ka Krievijas teiktais ka Gruzija šobrīd ir nonākusi labākā situācijā, lai sadarbotos ar Krieviju un e, pagriezus muguru Eiropai. Nē, vēl ir pāragri, ko tādu teikt, un arī nenopietni, ko tādu teikt, jo nav jau tā, ka vēlēšanas parādīja to, ka Gruzija šobrīd ir gatava sadarboties tikai un vienīgi ar Krieviju un pagriez uz muguru Eiropai. Uh, Gruzija ir suverēna valsts, bet redzēsim, kas notiks otrajā raundā. Iespējams, ka e, pirmais rauns neparāda pilnu politisko spektru. Redzēsim, kas notiek otrajā raundā, bet uh, es domāju, ka mums ir jāturpina sarunas un darbs pie um, asociācijas nolīguma. Iespējams, ka Kalašņiko kungs e, sēž propagandas zirgā, saka Gāler kungs bet eh, tagad dod vārdu pēdējiem runātājiem. Mūdekundze. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties Annai par to, kā viņa vadīja šo delegāciju. Es eh, piekrītu visiem deputātiem, kur šeit izteicās. Uh, Piekrīt tam, ka Gruzija sagaida interesants nedēļas, piekrīt tam, ka vīzu liberalizācija, kuram esam atrunājuši ļoti nopietnu pamatu, tā ir jānotiek. Protams, tagad viss gaidām, kas notiks otrajā raundā, bet um, vēlējos šeit piebilst pāris lietas. Vispirms. Es uzskatu, ka EPG saņēma 5%, tātad um, Protams, šis slieksnis, ko ir pārkāpus viena, pārte, ko ir pārkāpus viena partija, tas ir jāpasaka. UNM ir jāpiedalās uh, otrajā raundā, tas būtu vienkārši vājprātīgi muļķīgi, ja viņi to nedarītu. Un varbūt noslēgšu uz tādas optimistiskākas nots. Anna to jau pieminēja. Uh, Priekšsēdētāja CSE ir sieviete, un viņi uzklausīja mūsu izteikto kritiku, un vēl vēlētos pateikt, ka ministrijas, eh, tātad ministru iecelšana un arī reģionālo pārvalžu izveidošana bija, varētu teikt, um, sieviešu rokās. Un, eh, protams, kā jau šeit izskanēja, bija ārkārtīgi mazi vēlēšanu iecirkņi, kuros bija daudz vēlēšanu novērotāju, un tas arī radīja tā zināmas spriedzi. Uh, un redzēsim, kāds būs otrā raunda rezultāts, redzēsim, kā tad veidosies parlaments un redzēsim, kā veidosies mūsu attiecības ar Grūziju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam izsmēluši visu runāt gribētāju sarakstu. Ak, nē, Anna. Jā, vēl tikai neliela piebilde. Šeit izskanēja ļoti svarīgs apgalvojums. Mums eh, ir jāpalīdz grūzīņiem īstenot savu sapni, proti no demokrātijas viedokļa raugoties. Būtu nevēlam, ja viņi izvēlētos tādu arogantu attieksmi. Un eh, raudzīsimies, kas tad notiks līdz nākamajam vēlēšanu raundam. E, piekrīt Fatīgas kundzes teiktajam un pārējie vēlēšana novērotāji, ko teica. Tā tad e, ir pamainījies politiskais klimats un arī preses konferencē daudz tika uzdots jautājumi par to, vai partiju daudzuma pārstāvniecība parlamentā uh, nenāks par sliktu demokrātijai. Redzēsim, kuri tad nonāks opozīcijas lomā, bet mums ir pilnīgi skaidri jāpasaka, ka nedrīkst UPN boikotēt šīs otrās vēlēšanas, otro vēlēšanu raundu nekādā gadījumā. Thank you uh, uh very much. E, paldies, saka prieksēdētājs. Līdz ar to esam izsmēluši darba kārtību. Nākamā sanāksme ir paredzēta. It's, uh, yeah, the next meeting is... 20. oktobrī pulkstens 9. Paldies visiem un paldies tulkiem, kas strādāja 17 minūtes ilgāk. Paldies!